Dear colleagues, godātie kolēģi, sākam darbu. Mums rūpīgā pārbaude, kurā koncentrēsimies uz MIFIR un MIFID, bet pirms tam vēl izlēmām atvēlēt daļu no rūpīgai pārbaudē paredzētā laika PSD 2 regulatīviem tehniskajiem standartiem, jo beidzot ir e, pieņemti šie RTS, šie standarti. Tā kā tajā laikā, kad vēl var potenciāli celt iebildumu, bet arī tādēļ, ka jūs visi zinat par šo ilgo diskusiju procesu, vispirms starp EBA un komisiju, pēc tam starp komisiju un parlamentu, un tad kolektīvām pūlēm centāmies uzlabot šo tekstu, kas tagad ir mums pieejams. Detalizētāk runāšu vēlāk. Bet rezultāts pozitīvs, sarežģīts, bet pozitīvs. Un nevienmēr sarežģītas lietas var atrisināt ar vienkāršiem risinājumiem, dažkārt ir nepieciešams sarežģīt risinājumu. Bet, manuprāt, risinājumi ir gana līdzsvaroti. Līdz ar to paldies komisijai, dos viņiem vārdu un, un un um, mūsu referents Markus Ferbers. Ja jūs vēlaties pirms uzklausīt komisiju, labi, tad uh, Martin Ferlenis pirms. Paldies priekšsarētāji. Tie RTS, ko mēs izskatām šodien, uzstāda augstus standartus elektroniskajiem maksājumiem. Tādējādi ir tiks samazinātas likmes, prasot e, stingru lietotāju autentifikāciju, kas palīdzēs stiprināt uzticēšanos e, elektroniskajiem maksājumiem un tiešsaistes komercijai. Kā jūs zināt, sensitīvākais jautājums ir droša komunikācija starp bankām un trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Mums ir bijušas intensīvas diskusijas ar nozars pārstāvjiem, dalību valstīm un, protams, Eiropas parlamenta deputātiem. Tas mums palīdzēja. Es domāju, ka mēs tādējādi varējām atrast uh, labu risinājumu bažām, ko pauda patērētāja tiesība aizsardzības uh, organizācijas šo screen scraping eh, problēmu atrisināt. Un risinājumu arī fintech problēmas, ka banku atsevišķās e, saskārnes varētu neļaut viņiem piedāvāt savus inovatīvos pakalpojumus. RTS, ko mēs pieņēmām, seko EBA ieteikumam iz, izmantot atsevišķās saskārnes API. E, tad, kad bankas tādas piedāvā, tad tas ir obligāti bet ir arī spēcīgāka aizsardzība fintech uzņēmējiem. Ja API neatbilst viņu prasībām, tad bankām ir jānodrošina alternatīva piekļuve, izmantojot tiešsaistes saskarni. Līdz ar to mēs uzskatām, ka RTS šobrīd eh, piedāvā gana stipras iniciatīvas tirgus spēlētājiem strādāt pie kopīgiem standartiem API eh, saskarnēm. Uh, bankas nodrošinās platformas, uz kurām daudz jauni pakalpojumi var tikt atrisināti, līdzīgi kā tas notika ar viedtāluruņiem. Pirmā reakcija no tirgus spēlētāja puses ir bijusi ļoti pozitīva no abām pusēm, gan bankām, gan fintech uzņēmumiem. Un tagad ir nepieciešams sākt sadarboties pie standartiem attiecībā uz atsevišķiem e, komunikācijas saskarnēm, un tiks izveidota grupa, kas veicinās šo sadarbību starp bankām un fintech. Un pirmā sanāksme notiks pirmdien. Tirgus spēlētāji mums saka, ka viņiem ir nepieciešama noteiktība pēc iespējas ātrāk par tiesisko ietvaru, kurā viņiem būs jāstrādā. Līdz ar to mēs ceram, ka mēs pavisam drīz saņemsim apstiprinājumu no Eiropas parlamenta un padomes, lai RTS standarti varētu tikt publicēti eh, oficiālajā vēstnesī, cerams, jau martā. Paldies! EBA pārstāvs Dirks Haubrists. Paldies! Centīšos iekļauties 60 sekundēs, kas mums tika piešķirt. Paldies komisijai par to, ka ir sasniegts progress strādājot pie RTS. Mēs neesam tik pārliecināti kā komisija par šo RTS eh, nodarīgumu dažādu iemeslu dēļ. Procesuāli iemesli tādi, ka komisija noraidīja dažas no bažām vai neiestrādāja dažas no bažām, kuras mēs paudām savā atzinumā jūnijā. Protams, komisija ir tiesīga to darīt, bet izlasot novembrī pieņemtos RTS, mēs sapratām, ka ir iekļautas eh, papildus prasības šajās RTS, par kurām mēs nezinājām iepriekš, un mēs vēlētos komentēt eh, par tām tā, kā to nosaka regula. Tur ir procesuālās prasības, kas nav bijušas nevienā no citiem tehniskajiem standartiem. Līdz ar to mēs eh, pāris dienu laikā nosūtīsim vēstuli ar savām bažām, un pieminēšu tikai vienu no šīm bažām attiecībā uz to, cik lielā mērā komisija un jūs e, norādījāt par to, ka šis ir līdzsvarots risinājums attiecībā uz screen scraping problēmu. Mums ir atšķirīgs viedoklis. Mūsu saņemtā informācija no nozars ir atšķirīga. Tik tiešām situācija ir tāda, kā jūs sakat, ka tas ir līdzsvarots risinājums. RTS īsti nav pateicis, vai screen scrapings ir atļauts vai nē. Tagad tas ir nodots EBA un nacionālajām iestādēm, bet tas, kā RTS ir formulēts, to, tas ir jāizvērtē kompetentām iestādēm, balstoties uz saskarnes izvērtēšanu kuru tad banka viņiem piedāvās, lai pārbaudītu, vai tas eh, atbilst RTS. Un, un tas uh, ir arī saistīts to, ka ir jāpārbauda, vai saskarna arī uzticam, kas ir IT izvērtējums, eh, kam uh, ne EBA, ne nacionālās iestādes nav kompetents. API strādā tik labi, cik to nodrošina konkrētās bankas e, IT infrastruktūra. Tur ir tūkstošiem izvērtējumu, kas ir jādara, jo ir e, tūkstošiem banku Eiropas Savienībā. Tas ir milzīgs sloks EBA un nacionālajām iestādēm. Vērtējumā ir saskaņā ar e TS jāizpild vairākas saistības, un viena no tām rada mums īpaši bažas arī nacionālajām iestādēm jo viss atbilstības sloks tagad ir uzlikts uz kompetentajām iestādēm. Viens no šiem risinājumiem, viens no, viens no šiem nosacījumiem ir tas, ka ir jāņem vērā, vai saskārne, kur nodrošina banka, apmierina TPP vai uz banku ir attiecināms juridiskais izņēmums tas ir atkarīgs no tā, vai TPP, citi dalībnieki ir apmierināti ar šo saskārni. Un tas ir e, ļoti savdabīgs e, juridisks risinājums, kur mēs redzam daudz potenciālu problēmu. Tās mēs labprāt atrisinātu šobrīd. Nevis organizētu simtiem sarežģītu sarunu dažādām, ar dažādām bankām, simtiem banku. Paldies! Tas rada bažas. Par to es kaut ko teikšu, bet vispirms vārds referentam. Markus Lodz. Jā, paldies komisijai, paldies EBA par e, jūsu sacīto. Mums bija šādi intensīvas un karstas diskusijas e, ne tikai šeit, bet arī divpusēji Un šobrīd es ceru, ka mēs esam nonākuši pie laba kompromisa, kur eh, PSD2 mērķi, respektīvi tirgus atvēršana, maksājuma pakalpojumu sniegšanai, vienlaicīgi nodrošināt augstu patērētāju aizsardzību datu aizsardzības eh, kontekstā. Un es dzirdu no visām iesaistītajām pusēm, ka tas ir līdzsvarots kompromiss. Līdz ar to es esmu īstenībā apmierināts ar to, ko komisija mums ir likus priekšā. Man ir divi mazi jautājumi gan vēl. RTS paredz, ka nacionālās iestādes var noteikt atbrīvojumus e, prasībai nodrošināt rezerves mehānismu, e, saskarnē jātiek izpildīt kritēriju. Viens no kritērijiem ir tas, kā trīs mēnešu ilgumā bez problēmām jādarbojas šai saskarnē. Un ka eh, trešā puse ir apmierināta ar eh, šo saskarni. Kas notiek tad, ja eh, šī apmierinātība nav, bet banka uzstāja, ka ir viss kārtībā? Kā nodrošināt, ka tas nenonāk līdz arbitrāžai? Tad par stresa testiem. RTS pārēdz, ka nacionālās kompetentās iestādes pārbauda un uzrauga ar stresa testiem šīs saskarnes, arī tad, kad tā ir nodot lietošanai. Ja stresa testu neiztur e, šī saskarne, tad ir jāizmanto rezerves risinājums. Ja, kā varētu funkcionēt šis stresa tests, e, ar kādu intervālu, cik bieži tie ir jāveic, kas tiks pārbaudīts un tā tālāk. Kā EBA nodrošinās to, ka stresa testi, e, ko veids kompetentās iestādes nacionāla līmenī, arī būtu salīdzināms savā starpā. Lai nav tā, ka vienā valstī ir pilnīgi atšķirīgi teksti no otras, e, nu, šie tie jautājumi, uz kuriem es labprāt saņemtu atbildi. Paldies, Ludvigson kungs. Tack så mycket. <clears throat> Jag Paldies. Manuprāt, komisijas priekšlikums e, tehniskajiem standartiem stingrai lietotāju autentifikācijai ir labs kompromiss starp fintech uzņēmumu interesēm un tradicionālo banku interesēm. Atsevišķā saskārnē būs e, obligāta e, maksājuma pakalpojumu sniedzējiem trim trešām pusēm ar nosacījumu, ka ir izveidot nepieciešamā tehnoloģija. Komisijas prasība par rezerves risinājumu nodrošinās to, ka TPP var veikt maksājumus pat, ja atsevišķā saskārnē e, saskaras ar tehniskām problēmām. Kas attiecas uz EBA priekšlikumu RTS, uzskatu, ka parlamentam ir bijusi svarīga loma nodrošinot vienotus noteikumus um, finanšu pakalpojumu tirgū. Esmu pārliecināts, ka komisijas priekšlikums RTS standartiem garantēs TPP piekļuvi eh, klientu konta informācijai tikai tad, kad klienti to vēlas. Līdz ar to es atbalstu komisijas eh, priekšlikumu standartiem, RTS standartiem. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds no kolēģiem vēlas izteikties? tad es pats pateikšu dažus vārdus. Es labi apzinos, ka vismaz manuprāt, un parlamentā mums e, ir atšķirīgi viedokļi par to, bet nu, es apzinos, ka šis nav ideāls risinājums. Un e, bija apmierināts ar sākotnējiem EBA priekšlikumiem šobrīd, kad ir paredzēti izņēmumi rezerves risinājumam, mums ir, mums ir e, trīs līmeņi sanāk. Ir atsevišķā saskarnē, rezerves risinājums un izņēmumu no rezerves risinājuma prasības. Nu, tas viss ir e, jāievēro salīdzinot ar iepriekšējo tekstu, ar ko komisija strādāja, uzskata, ka šis risinājums ir jau ievērojams uzlabojums. Protams, ka rodas atkal citi jautājumi, kā tas viss konkrēti darbosies. Ir acīm redzam, ka ļoti svarīga loma būs tieši EBA lai nodrošinātu, ka nacionālajām iestādēm ir līdzīga interpretācija, izvērtējot um, atsevišķo saskarni, lai um, lēmtu par to, vai ir piešķiram, šī, piešķiram šis izņēmums. Un tas viss ir saistīts ar to, ka vienotajam tirgum maksājumu jomā ir labi jādarbojas arī jauni uzdevumi, piemēram, drošības līmeņa pārbauda. Korporatīvam protokolam, kam saskarā, saskaņā ar 17. pāntu, ir izņēmums no prasībām attiecībā uz saskarnēm, kā paredz 30. pāns 6. punkts un stresa testa uzraudzīšana, kā to nosaka 32. pānta 2. punkts. Tā kā tiešām ir diezgan liels darba apjoms un, lai garantētu konverģenci uzraudzības darbā un patērētāju tiesību aizsardzību, ir skaidrs, ka nepieciešama laba sadarbība starp kompetentajām iestādēm, EBA, komisiju un citām interesētajām pusēm. Šāda uzraudzības konverģence ir nepieciešama arī, lai eh, integrētu dažus neskaidros aspektus RTS standartos piemēram, autentifikāciju saskarnē, lai nodrošinātu lietotāju drošību visa procesa gaitā. Protams, ka nevar būt tā, ka konkurentam ir jābūt tam, kurš, kuram jābūt apmierinātam ar šo risinājumu. Tātad kompetentās iestādes ir tās, kurām ir jāpieņem uh, objektīvs lēmums. Un viņi nedrīkst pieļaut to, ka konkurenti var izmantot eh, šo dažādas iemeslus, lai kavētu apstiprināšanu. Nē, mums nepieciešama konverģence. Protams, ka tam visam ir vajadzīgi resursi un tā ir problēma. Bet tas ir viens no, no nosacījumiem. Ja mēs vēlamies, lai šī atsevišķā uh, saskārne būtu kā standarts, kas ir atvērts, pieejams visiem, drošs un nodrošina nepieciešamo drošības līmeni. Līdz ar to izņēmumam ir jātiek piešķirtām saskaņotā veidā, lai tas nebūtu atkarīgs no tā, cik agresīvi rīkojas konkurence, kāda ir individuālā nostāja eh, vienai vai citai kompetentai iestādēji tur tik tiešām, lai šis kompromiss darbotos, daudz kas ir vēl jāizdara, lai tas eh, varētu notikt. Un tas ir arī kā jautājums gan EBA, gan komisijai, kā jūs plānojat risināt šo problēmu. Kā nu, varēsiet nodrošināt, ka šis mērķis arī tiks sasniegts. Paldies! Paldies priekšsarētāji, paldies par šiem komentāriem. Rēģēšu pavisam īsi. Kā jau es savā ievadu uzrunā sacīju, mēs esam izveidojuši platformu sadarbībai starp bankām un fintech uzņēmumiem, kurai būtu jāsāk savs darbs pirmdien. Un mēs uzskatām, ka tās būs tieši tas fórums, kur praktiskās modalitātes būtu jāapspriež un jādefinē, lai RTS varētu pienācīgi īstenot. Šai grupai būs seši mēneši laika, lai to izdarītu. Viņi var paļauties uz komisijas atbalstu un arī ECB atbalstu, un cerams, ka arī EBA pievienosies. Papildus tam, tad, kad grupa būs pabeigusi savu darbu, vēl būs nepieciešams tālākas specifikācijas, precizējumi, lai nodrošinātu, ka mēs eh, praktiskās eh, lietas un aspekts eh, esam pareizi salikuši. Tāda eba vadlīnijas var būt, vai jautājumu un atbildes no eba varētu būt ļoti noderīgi attiecībā uz diviem konkrētiem jautājumiem, kas mums tika uzdoti. Jāsaka, tad atbildot uz to, kam jāizvērtē saskarnes kvalitāte, mēs uzskatām, ka tas ir nacionālo kompetento iestāžu ziņā, EBA uzraudzībā. Praktiskos aspektus mēs, protams, varam vēl definēt, bet nu, tas ir tas, ko mēs ierosinam. Un kas attiecas uz stresa testiem, uzskatām, ka manis pieminētajā grupā tirgus spēlētājiem būtu jābūt spējīgiem vienoties par to, kā jānorit šiem stresa testiem un, ja tas izrādīsies nepieciešams, pēc šīs platformas eh, sadarbībās ar bankām un fintech varētu būt arī sava loma EBA, kura varētu noteikt, kādā veidā stresa testiem būtu jādarbojas. Jā, pavisam īsi tas, ko mēs dzirdējām no komisijas, atbalsta to, ko mēs sakām. Atbildīgi par eh, sarežģītāko jautājumu netiek atrisināta, bet eh, tiek eh, uzspiesta EBA juridiskās cīņas, strīdi, konflikti, kas mums būs jāatrisina pēc uh, vēl 6, 12, 18 mēnešiem, tas viss tiek uzlikts mums. Paldies! Markus, vēlēs vēl kaut ko sacīt? Pavisam īsti piezīme no manas puses, kā jau es sacīju, es atzinīgi vērtēju sasniegto progresu kontaktus, kas mums ir bijusi, tā skaitā ECB, kuriem arī bija savu loma e, šajā dosjē. Un, protams, ka es uzskatu, ka šāda uh, sadarbība ir nepieciešama likumdošanas pamatā. Likumdošana nekad e, netika sagatavota, lai aizsargātu bankas vai aizsargātu fintech uzņēmumus. Mēs to radījām, lai aizsargātu patērētājus. Tāpēc uzskatu, ka pieeja ir līdzsvarota. Un Tagad Eiropas komisija eh, savedīs abas puses kopā patērētāja interesēs. Ja to ņem vērā, tad es uzskatu, ka kompromiss ir labs un līdzsvarots. Labi. Tas ir tiešām milzīgs uzdevuma apjoms nacionālām kompetentajām iestādēm, arī EBA. Mēs to saprotam, un tas mums arī jāņem vērā. Tad, kad notiks diskusijas par resursiem, jo jums ir jābūt spējai, kapacitātei nodrošināt to, kas no jums tiek prasīts. Es pieņemu, ka tas ir vienīgais veids, kā to darīt. Jo mēs tik tiešām vēlamies, lai šī atsevišķā saskarne kļūtu par standartu. Nē, es to uzskatu par optimālu situāciju, ka ir atsevišķa saskarne, kas strādā bet ir tam priekš tā ir nepieciešama kontrola, lai izvairītos no nepienācīgas izmantošanas, eh, eh, izņēmumu gadījumiem no abām pusēm, lai nebūtu nevajadzīgi šķēršļi tirgu, ierobežojumi, klienti saņemtu labus pakalpojumus. Lai nebūtu argumenti, kas eh, balstās tikai uz, pieņemsim, boikotu principu. Un tad, lai izvairītos no šīm lietām, ir nepieciešama spēcīga iesaistīšanās un konverģence īstenošanā tieši ar šādu mērķi. Es saprotu, ka tas ir liels sloks, milzīgs sloks gan EBA aģentūrai, gan nacionālajām iestādēm. Mm Es, kā jau minēju, labprātāk būtu pieņēmis jūs sākotnējos RTS, bet tā kā lietas ir attīstījušās, es domāju, ka šobrīd tā ir arī iespēja izstrādāt uzraudzības spējas, radīt šīs uh, spējas, kas būtu līdzsvarotas, kas nodrošinātu nepieciešamo drošību, nevis lai operatoriem pašiem savā starpā tas būtu jāatrisina, bet visus sasēdināt pie galda un nodrošināt, ka uh, Viss notiek taisnīgi. Tā ir svarīga loma. Novēlam jums veiksmi, mēs esam gatavi palīdzēt. Man prieks, ka komisija to norādīja. Ja būs nepieciešams um, vadošs norādes, un ja mēs redzam, ka kaut kas uh, nedarbojas, mēs esam šeit, lai uzraudzītu visu procesu un lai redzētu, vai ir nepieciešamas korekcijas. Paldies! Un pārējiem pie nākamā punkta. Ko es tad nododu tev, Markus? Yeah, is... Jā, nākamais punkts ir padziļināta izpēde par MIFID 2 eh, eh, trešo valstu ekvivalenci. Kā tas bija attiecībā uz PSD 2, kurš šeit pārstāv komisiju? Vispirms eh, došu vārdu eh, Tilmanam, Tilman kungam. Es tagad jūs redzu, jā, redzu Mifid komandu. Tilman Luder, vārds jums. Liels paldies par iespēju nedaudz pastāstīt par <clears throat> ekvivalents lēmumiem, ko esam pieņēmuši, un par iespēju uh, sniegt uh, aktuālāko informāciju par to, kas ir noticis tirgos pēc ekvivalences lēmumu pieņemšanas. Uh, tas darbojas jau trīs nedēļas un mēs esam runājuši ar valstīm, kur šī ekvivalence ir spēkā par to, kas noticis pēc lēmumu pieņemšanas un pastāstīšu par uh, sākotnējiem konstatējumiem. Tātad gan uh, uh atvasinātā vērtspapīra, gan akciju uh, tirgu. Uh, Eh, tas darbojas attiecībā uz atvasinātiem vērtspapīriem. Tā ir jauna sistēma, mēs piešķiram ekvivalenci, un trešai valstī arī ir jāpiešķir mums ekvivalence eh, attiecībā uz viņu eh, prasībām, un šobrīd ir atzīta tikai vienā jurisdikcija, tā ir ASV Kā jūs eh, zināt, kopš 2013. gada tur ir noteikts prasības eh, atvasināto eh, vērtspapīra tir, tirdzniecībai un ir swap platformas tirzniecībai ar mūsu vērtspapīriem un ir izdota arī izņēmuma rīkojums, ka ASV personas var izmantot uh, Eiropas Savienības tirzniecības platformu. Šeit vairāk ir uh, runa par uh, procentu likmju svapiem. Uh, šobrīd uh, pirmās pazīmes ir uh, uh tādas pozitīvas. Uh, mums ir vēl palikuši daži neatrisināti um, jautājumi, jo mūsu sistēma ir eh, nesenāk izveidota nekā ASV, kad mums tika pieņemts lēmums par ekvivalenci, ASV jau bija vairāki lēmumi par atzīšanu, bet eh, mūsu eh, lēmumi būs pieejami tiešsaistē tikai pakāpeniski, tad 12 ES Uh, platformas, bet mēs esam veduši sarunas par to, kā SV saraksts tiks uh, pastāvīgi aktualizēts. Tāpat ir atskaitīšanās prasības un ASV swap uh, dīleri, kuri izmanto Eiropas tirzniecības ietas, ir pakļauti ASV uh, prasībām, un mēs varētu šo jautājumu sakārtot, lai viņi atzītu arī mūsu atskaitīšanās sistēmu. Bet mūsu sistēma nedaudz atšķiras no ASV sistēmas, tātad par to vēl ir jāved saruna šajā papildu punktā. Un es gribētu uzsvērt, ka tas nekādi neapdrauda savstarpējās atzīšanas sistēmu kā tādu tālāk par atvasinātiem. Uh, um, vērtspapūriem Hong Hongkonga, Singapūra, Austrālija. Šeit vēl uh, nav uh, uh, šis process pabeigts ar uh, tirzniecības uh, prasībām. Un, uh, kad tas tiks izdarīts, tad tiks atzīts arī uh, Eiropas platformas. Tālāk par akcijām. Esam atzinuši akciju tirzniecības jomā ASV, Šveici, Hongkongu un Austrāliju. Un vēl viens papildu jau, lēmums, kas tiek gatavots, ir par Dienvidu Āfriku. Un ceram, ka tas tiks pabeigts tuvākajā nākotnē attiecībā ar šīm jurisdikcijām mēs esam iekļāvuši praktiski visas jurisdikcijas, kur ir emitenti vai ja, ievērojama apjoma tirzniecība Eiropas Savienībā, jo noteiktas uh, jurisdikcijas uh, emitenti tiek tirgoti uh, ES, un tātad šeit ir dubultie saraksti. Jū, un, uh, Visi šie uh, komponenti Šveices SMI indeksā visi tiek uh, tirgotī pietiekamā apjomā uh, uh, ES, un tādēļ šis lēmums bija nepieciešams. Vēl ir 12 akcijas, kas ir iekļauts sārakstos ES un ASV, un tādēļ esam uh, atzinuši šo pakotni. Mums ir ļoti neliels skaits, divi, trīs uh, akciju veidi, uh, uh, kas ir sarakstos Hongkongā, ASV, bet arī katram gadījumam esam atzinuši divas jurisdikcijas. Pirmie rezultāti, kas notika pēc e, ekvivalents lēmumu pieņemšanas vai kaut kas ir mainījies tirzniecības jomā. Uh, attiecībās ar Šveici. Šveicē ir liels tirzniecības apjoms ES un arī ir biržās, un šeit ir sadalījums 50-50, ir citur 40-60, 30-70, un šīs ekvivalences lēmums, tā kā uh, Šveicē ir stingrāks regulējums, notiek regulējumu migrācija uz Šveices pl platformām. Tātad tā, tas ir bijis no. Nu, Eiropas uh, tirzniecības platformas, kuras tirgo SMI 20 komponentus, ir arī zaudējuši 2 līdz 3 procentus apjoma. Tātad uh, uh, Šveices tirgus ir lielāks, šeit ir stingrāks prasības un tādēļ tiek notiek virzība uz Šveices platformā. Mēs ar esmu izvērtējam šo uh, situāciju, bet ir nepieciešams saskaņot uh, šo regulējumu starp uh, Eiropas Savienību un Šveici, lai būtu vienāds spēles noteikumi pēc ekvivalences lēmuma. Tālāk uh, par situāciju ar ASV mums ir aptuveni 12 abās pusēs reģistrēti emitenti uh, ASV un ES ASV situācija ir ievērma atšķirīga, tur ir uh, sekundārā uh, re, reģistrācija un uh, apjoms ir mazāks nekā ES. Līdz ar to mums tirsniecības plūsmās nav nekādas lielas pārmaiņas mums nav uh, konstatēts pieaugums tirzniecības plūsmā šajās 10, 12 akciju veidos. Gribu teikt, ka 14 akcijas ir, uh, uz ko attiec šis uh, tirzniecības pienākums. Un dati liecina, ka tirzniecība ASV ar šīm akcijām pēc ekvivalences atzīšanas ir samazinājusies. Uh, Nevar teikt, ka tas būtu visaistīts ar MIFID firmām, bet šie dubultie emitenti, tātad šī tirzniecība janvāra sākumā ir samazinājusies salīdzinot ar tādu pašu periodu pagājušajā gadā sadalījums eh, starp eh, biržu un ārpus biržu. Eh, šeit samērs ir saglabājies 66 biržā 40 četri ārpus biržas, tā kā šeit šie uh, tirsniecības tendences nav mainījušās ASV uz ši, attiecībā uz šīm akcijām. Akciju jomā uh, ir noregulēta situācija ar lielākajiem tirzniecības partneriem, pieņemot ekvivalences lēmumus. Uh, protams, ietekme uh, Šveices uh, jomā tas ir uh, mainījis situāciju, ir um, notikusi pārvietošanās uz Šveices biržu, bet ar ASV šeit situācija būtībā nav mainījusies, nav uh, tātad plūsma uz ASV, gluži pretēji nedā, neliels samazinājums ir konstatēts, nav mainījies līdzsvars starp uh, biržas un ārpus biržas tirzniecību. Šeit tātad šie pa, radītāji paliek 66, uh, 34, kā tas ir bijis līdz šim. Paldies Lūderkungam! Gribu sveikt uzdevānu kungu no esmas vārds jums. Paldies par uh, šo padziļinātās uh, uh izpētes uh, uh, sanāksmi. Mēs arī uh, vēlamies paust savu viedokli jau par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz tirsniecības pienākumu, attiecībā uz akcijām, ekvivalences ietvarā attiecībās ar trešām valstīm, pēc tam runāšu par atvasināto vērtspapīru tirsniecības pienākumu. Vispirms par akcijām varu uh, apstiprināt, ka mums ir konstat, kontakti bijuši ar regulatīvām iestādēm uh, daudzās pasaules valstīs. Uh, šis lēmums ir piesaistījis uh, iestāžu interesi. Šeit ir liels akciju apjoms, kas tiek tirgots noteiktās platformās arī ASV pēc MIFID 2, kad tika pieņemti šie Uh, ekvivalents lēmumu bija bažas, ka šie tiesniecības pienākumi ietekmēs šīs uh, jurisdikcijas un ka varētu mm, būt negatīva ietekme uz tirzniecību un likviditāti un arī mm, varētu negatīvi ietekmēt Eiropas investorus. Mēs atzinīgi vērtējam uh, Uh, to, ka ir pieņemts lēmums par ekvivalenci virknei svarīgu uh, jurisdikciju. Tas radīja lielāko juridisko skaidrību tirgus darbiniekiem, dalībniekiem atvainojos. ESMA uh, ir uzsākusi iniciatīvu uh, nosakot pēc tirzniecības atklātības uh, pienākumu ārpus MIFID 2 attiecībā uz uh, Eiropas Savienībā radītiem instrumentiem, kas pārsvarā tiek tirgoti ārpus ES un tikai nedaudz ES. Uh, ja Uh, Eiropas Savienības investīciju firma ir uh, slēguši šādus darījumus ārpus ES, tad uh, visam ir jābūt atklātam, bet nevajag paredzēt papildus administratīvo slogu, ja šis darījums ir atklāti deklarēts trešajā valstī. ESMA iniciatīva ir arī piesaistījusi diezgan lielu interesi. Esam saņēmuši reakcijas jau vairāk nekā no simts uh, platformām, un mums tas viss būs jāizvērtē ga šā gada laikā. Tagad par tirzniecības pienākumu attiecībā uz atvasinātiem vērts papīriem. E, atbilstošais tehniskais standārts ir e, apstiprināts saulēcīgi, stājies spēkā šā gada 3. janvārī saskaņā ar e saistībām G20 ietvaros un tiek pievērsta atbilstoša uzmanība starptautiskai dimensijai ESMA ir izvērtējusi tehnisko standārtu un attiecībā uz uh, tirz, tirgošanas pienākumu virknē jurisdikcija tā skaitā ASV ir uh, svarīgi, lai nodrošinātu raitu uh, tirzniecības iespēju attiecībā uz atvasinātiem vērtspapīriem, pat ja tas skar mazāku skaitu valstu nekā akciju gadījumā, tomēr arī šeit būtu situācija papildus jāizvērtē. Un tagad par vispārējo ekvivalents režīmu attiecībā ar MIFI 2 saistītos tirgos. Tas ir ļoti svarīgi un tīpaši ņemot Brexitu vērā, sadarbība ar trešām valstīm var eh, kļūt vēl nozīmīgāka nākotne. Eh, šis ekvivalents režīms MIFID 2 ir sarežģīts, laikietilpīgs, un ja eh, ir eh, rodas iespēja, tad varētu vēlreiz izvērtēt uh, trešo valstu režīmu MIFID ietvaros. Un, uh, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja jums tādi radīsies. Jā, sāksim ar uh, referentu un šķiet. Uh... Vispirms paldies par sniegto ieskatu. Līdz šim atvasināto instrumentu tirzniecība ekvivalents ir ASV, Hongkonga, Šveici. Atvasinātajiem instrumentiem diezgan maz jāsaka ko, kā tas ietekmi atstās uz tirdzniecību kā tādu ar tik īsu sarakstu, ar eh, jurisdikcijām, kur ir ekvivalence. Un uh, arī turpinās sarunas, lai ekvivalents uh, jurisdikciju sarakstu paplašinātu. Lēmumu kontekstā Es ceru, ka mēs pārāk netraucējam sociālistiem viņu diskusijās. Nu, cerams, eh, ka tiks panākts jauns vienošanās, kā komisijai sokas un vai ir resursi, lai nonāktu pie eh, izvērtētiem lēmumiem. Ekvivalents vienošanās ar ASV šeit ir aktuāli. Varbūt jūs varat padalīties ar jokiem, kurus jūs stāstat. Tad runa par alternatīvajām tirdzniecības sistēmām ATS. Tur man radās iespējas, ka liela daļa no ekvivalents pārbaudēm veiks SCE Un komisija vienkārši pārņēma šos lēmumus. Kā komisija nodrošinās to, ka no trešo valstu iestādēm netiek saņemta viltus informācija, nepatiesa. Jūsu priekšsarētājs Majorkungs rakstīja par potenciāli problēmām saistībā ar trešo valstu režīmiem. Ka it īpaši, ka Eiropas Savienībā pietrūkst vienotas eh, izvērtēšanas iespējas, uh, pie, e, trešo valstu piekļuve Eiropas tirgumu. Un ir atsevišķi risinājumi iespējami, kas ļautu trešo valstu pusē atvieglotā režīmā piekļūt Eiropas e, tirgumu, salīdzinot to, kāda Eiropas spēlētājiem būtu cit, trešajās valstīs, vai es varu precizēt šo situāciju. Un tad jāsaka, ka vēl ir viena valsts, kas šobrīd ir vēl Eiropas Savienībā, bet drīz būs trešā valsts. Tad, kad MIFID divi sarunas notika, neviens e, nebija e, pat informēts par iespēju, ka apvienotā karalists varētu izstāties. Un MIFID režīms netika veidots e, ar domu, ka lielākā tirdzniecības vieta varētu drīz kļūt eh, no Eiropas Savienības eh, tirdzniecības vietas par trešo valstu. Kā komisija un ESMA to ņem vērā? Un vai ir nepieciešamas kādas izmaiņas? tīpaši attiecībā tri, uz 35. un 36. pāntu MIFIR. Tie ir jautājumi, kas mūs šobrīd ļoti nodarbina. Äh, äh, Turpinam Pervānš Beres. Um, euh, Man šķiet, ka jūs jau pateicāt uh, galveno par ekvivalenci. Vēl divas lietas, kas mūs uh, satrauc Diemžēl, tad, kad mēs uh, uzsākām šos jautājumus, mēs domājam par nākotnes režīmu, jo um, tas ir, nu, tam ir jābūt tādam pārskatām un paredzamam, uh, ņemot vērā arī Brexit aspektus. Uh, jūs jau kā reference par to arī runājāt, uh, kas notiek ar uh, ekvivalents, ar ASV, kas ir noticis, nu, tā ir problēma Eiropas parlamentam. Uh, Ehm, komisija ir izlēmusi parlamentam eh, dotās eh, pilnvaras eh, iejaukties šies deleģētajos aktos, ekvivalents jautājumos maksātsmē divi. Nu, es nezinu, vai viņi dos tam priekšroku izmantos, bet ja mēs pēdējā brīdī pēkšņi pēc šīs caurskatāmības kaut ko konstatējam ekvivalents režīmā, es domāju, ka tad radīsies problēmas un nepieciešams, lai būtu skaidrība It sevišķi tāpēc, ka šis jautājums kļūs vēl eh, svarīgāks eh, tieši skatoties uz Brexit perspektīvu. Paldies! Eh, nav ieslēgts mikrofons priekšsādātājiem. Keis Vinburn. Priekšsēdētāji, paldies eh, par eh, šīm ievada piezīmēm, ko Ludarkungs mums sniedz, jo tas, man liekas, visu labi ieskicē. Protams, bija dieviem, kāpēc mēs izvērējāmies MIFID eh, ekvivalents pirmkārt. Pilnīgi godīgi, tāpēc, ka derivatīvu tirzniecības pienākumu, kur mēs iepaliekam diezgan pamatīgi no ASV attiecībā uz SEFS e izmeitošanu un OTF nāca pēc tam. Uh, Un tas, manuprāt, bija galvenais virzītājs spēks ekvivalents režīmam, lai par to vispār mēs runātu. Un MIFID bija ar domu, lai mēs nezaudētu savus tirzniecības apjomus attiecībā uz e- ASV. Otra puse tam ir tāda, ka uh, paškapitāla uh, ziņā tas vienmēr tika minēts kā, piemēram, uh, Apple akcijas, uh, akciju tirgošanā. Uh, Vācijā varēja tirgot tikai šīs mazākās biržās kotētās akcijas. Tātad nebija piekļuve šiem primāriem likviditātes savotiem ASV tirgos. Nu, tās ir vienīgās divas diskusijas, kādas mums ir bijušas ekvivalences jautājumos. Tās nav bijušas tādas visaptvarošas. Uh, Un fakts, ka mēs tagad tik daudz vairāk laika vēlam tam visam jau pēc notikušā, nu tas varbūt rāda, ka mums vajadzētu domāt, kā mainīt lietas nākotnē, un ekvivalents lēmumam varbūt vajadzētu būt jau saulēcīgi jābūt iekļautam diskusijās, nevis jārunā par to pavisam pēdējās sesijās, tā ka domāju, ka mums par to ir jādomā. Jūs jau runājat par Šveices piemēru, un manuprāt, liela atšķirība starp to, lai mēģinātu. Uh, Eh, duāli kotētām biržām risināt šo situāciju, salīdzinot ar tirgu, kura sekundārā tirzniecība vismaz puses eh, apjoms, ko MIFID 1 tiek eh, tirgots Eiropas Savienības tirgos. Un šī doma, ka Šveices tirgus varētu būt tāds pats kā duālās kotēšanas režīms, nu, nē, gluži. Uh, Bet viss šis jautājums par eh, Šveices ekvivalenci ir, eh, nu, viņi ir ārpus tiksājas režīmu, tā ka mums ir jāatrod ļoti steidzami veids, kā mēs varam viņus eh, ienest tiksājas režīmu Eiropā. Mm, viss šī pilnīgā pieeja un ekvivalence, ja tas ir, nu tad tiksājas režīms ir ārkārtīgi svarīgs un mēs to nedrīkstētu kavēt, jo katru dienu, ko mēs nokavējam, atliekam vienīgā opcija dalību valsts nacionālām kompetentām iestādēm ir eh, ielikt eh, tādu kā izņēmumu atkāpi attiecībā uz šīm vietām, kur nevar izmantot tad Eiropas Savienības tiksais, bet jāizmanto arī Šveidas tirgus. Nu, tādā veidā uh, atrast veidus, kā mainīt, uh, apiet šos likumus. Uh, lai mēs, eh, mums nepieciešams rast tādu visaptvarošu risinājumu tā vietā, lai eh, domāt par kaut ko sarežģītāku. Situācija ir ļoti atšķirīga no eh, šīm duāli kotētajām akcijām. Problēma tomēr uzraugot šos datus man ir tāda. Nav viegli veikt monitoringu, jo, kā jau jūs daudz teicāt šai telpā, MIFID 3, MIFID 2 ieviešanas datums ir 3. janvārs šogad. Un 17 no 28 dalību valstīm nav MIFID 2 pirmanībā ies, transponējuši nacionālā likumdošanā un nav uh, ieviesuši šo regulu sākot ar 3. janvāru. Tā ir puse no mūsu dalību valstīm, tātad kas nepiemēro mūsu pašu regulējumu. Un, eh, ja mēs mēram tagad citu jurisdikciju ekvivalenci, tāpat laikā, kad puse mūsu dalību valstu nenodrošina atbilstību ekvivalencei MIFID 2, nu tad tā ir jau re reāla problēma. Uh, ja mēs to tagad eh, attiecinām uz eh, ekvivalents lēmumiem attiecībās trešajām valstīm, nu, tad tas jau kļūst pavisam sarežģīti, un to arī citām valstīm ir grūti pieņemt. Domāju, ka šie politiskie lēmumi, kas balstos uz tehniskām zināšanām, bet nav vēl formāla sistēma, tas rada problēmas. Un, eh, Esmu saņēmusi sūdzības no Šveices, ka šis ir bijis tāds viengad lēmums. Viņi domāja, ka tas tomēr būs pastāvīgi rakstura. Uh, Nu, tas norāda, ka tiešām te runa ir vairāk par politiku nekā par tehniskiem risinājumiem. Nezinu, kā to visu atrisināt. Varbūt mums atkal ir jāsāk ar to, kas ir ekvivalents lēmums un kā mēs to panākam, ka tam ir jābūt oficiālam procesam. Ja jā, tad varbūt tam ir jābūt un tad nevajadzētu varbūt katru reizi strādāt pie katra atsevišķa elementa. Mums vajadzētu varbūt sākt ar pilnīgi baltu lapu un domāt, ko mēs gribam panākt. Manas lielākās problēmas eh, Brexit kontekstā ir. Uh, šis jautājums ir jārisina ārkārtīgi augstā līmenī. 30 eh, dienu ekvivalents paziņojums eh, globālam finanšu tirgum, tas nedarbosies. Mēs zinām, ekvivalents lēmumi jau tiek politizēti, un doma, ka to varētu darīt katru reizi individuāli, katrā vietā atsevišķi, tas noteikti nebūs apmierinoši ne Eiropas Savienības investoriem, ne arī Eiropas Savienības dalībvalstīm, ne bijušām dalībvalstīm, kā tas būs apvienotās karalistas aiziešanas gadījumā. Tāpēc domāju, ka ekvivalence ir tik tiešām ļoti sarežģīta joma. To atzina jau iepriekšējais eh, komisārs Lords Hills, ka tas nedarbojās pareizi un ka viņiem horizontālā veidā ir jāstrādā pa ekvivalences, un tā bija runa, kas tika pateikta pirms refer Brexit referenduma, un tāpēc es pilnīgā saprotu, ka situācija ir mainīsies, bet varbūt tas ir vēl steidzamāk šobrīd kā nekad, ka šis horizontālais darbs tiek veikts, un Eiropas Savienības kapitāla tirgu reputācija tiek saglabāta augstā līmenī, nevis eh, tā sagrūst un kļūst nožēlojam šo politizēto iemeslu pēc. Paldies! Karolīna Aktigau, liberāļu vārdā. Vai gribat izteikties? Nē, šobrīd nē. Tad mēs nonākam pie brīvā mikrofona sadala, sadaļas Ašlī Foks, lūdzu. Paldies! Es eh, ierados uz šo eh, sesiju, lai runātu par PS, PSD 2. Atvainojos, bet priekšsēdētājs ir lēmis mainīt eh, darba kārtību. Ehm, mēs tagad runājam par MIFID jautājumiem. Es saprotu, saka Ešlī Foks, bet uh, kad šī informācija tika sniegta deputātiem, jo es 9.15 eh, man bija paredzēts nākt šeit un runāt par šo punktu. Es tikai saprotu, vakar bija ēpasts, e saka priekšsēdētājs, nosūtīts par šo izmaiņu pulksteni. Cikos prasā šlīkums? Mm, Fokskungs saka, es deviņos biju savā birojā un līdz 9.45 šādu informāciju nesaņēmu, tā ka es domāju, šāds lēmums vajadzētu tomēr komunicēt, un uh, mūsu biroja, protams, saņem ļoti lielu skaitu e-pastu. Nu, labi, tad ir skaidrs, kāpēc uh, tad es nebiju klāt attiecīgajā brīdī. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, es eh, lūdzu dienestiem pārbaudīt, cikos un kāda ēpasts tika nosūtīts par šo darbkārtības izmaiņu, vai vēl kāds par MIFID 2 ekvivalenci, cikos tā tad tas bija. Oh, sent, uh, tas vakar no rīta jau tika nosūtīts tātad 11.38. vakar no rīta, tā ka lūdzu pārbaudiet savu e-pastu sistēmu. Uh, uh, what's with this micro here? Uh, that's it, and then... Šķiet, ka tas ir viss. Uh, Lūderkungs atkal tātad tādā pašā kārtībā izteiksimies. Lūderkungs pirmais. Paldies par šo iespēju atbildēt uz dažiem no šiem ārkārtīgi svarīgajiem jautājumiem, kas tika minēti. Es sākšu ar atvasinātiem produktiem. Jūs teicāt, ka E, derivātu tvērums ir diezgan uh, neliels, jo mums ir tikai viens ekvivalents lēmum, um, lēmums ar um, Amerikas TFTC, bet tāpat laikā jāsaka, šis ekvivalents lēmums attiecas uz 95 uh, upwards percent no visiem uh, mīmaiņas darījumiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības tirgus, ir divi lieli mīmaiņas tirzniecības centri. Lūdzu, vai kolēģi varētu ievērot klusumu? Uh, Tātad divi uh, tirzniecības centri pasaulē, viens ir Eiropas Savienība, otrs ir uh, eh, ASV, un uh, ar ASV CFTC lēmumu esam ietvēruši vairāk kā 95% no visiem procentu likmi viņmaiņas darījumiem ārpus Eiropas Savienības. Mums ir citas jurisdikcijas, ar kurām esam kontaktējušies, tā ir Singapūra, arī Hongkonga. Viņiem vēl nav šis tirzniecības pienākums, un uh, tiklīdz kā viņiem būs eh, šis institucionālais tirzniecības pienākums, bet tomēr šīs jurisdikcijas eh, tomēr ir ļoti nelielos apmēros, tātad šī tirzniecība tur notiek apmēram 1%, varbūt maksimums, un mums ir iespējama efektīva ekvivalence uh, par labu tirzniecību Eiropas Savienībā, ja otrai valstī ir tirzniecības pienākums un tai ir pienākums atzīt mūs, tā tad atvasinājumos ir svarīga šī apusējā kārtība un viņiem arī mūs ir jāatzīst. Un tāpēc mums ir jānogaida, līdz viņiem ir tirzniecības pienākums, tā lai būtu uh, lietas būtība jautājums uh, šai atzīšanai. Bet uzskatām, ka 18. gadā mums iespējams būs iespēja um, tālāk virzīt sarunas ar Hongkongu un Singapūru attiecībā uz atlikušo tvērumu apjomu. Par otro punktu ASV un alternatīvo tirdzniecības sistēmu iekļaušanu. Domāju, ka ja mēs uh, taisam šo ekvivalenci un nopietni daram to, tad jācenšas saprast trešo valstu sistēma uh, visā veselumā. Uh, tā sistēma, ko mēs taisamies atzīt. Un es domāju, ka to mēs esam izdarījuši. Nebūtu godīgi teikt, ka mēs neesam kompetenti darīt šo darbu. Man ir ļoti laba komanda, kas tev pie tā strādā. Arī ļoti labs ieguldījums ir no trešajām valstīm, bet tā ir, ka šīs sistēmas nevienmēr būs eh, pilnīgi simtprocentīgi spoguļotās mūsu sistēmai. Mums ir jāsaprot, ka ļoti augstā tītīts tirzniecības jurisdikcijas, kā piemēram ASV, uh, Viņiem ir eh, ārkārtīgi caurskatāma un atvērta sistēma kas ne visās jomās pilnīgi atspoguļo MIFID sistēmu, bet tomēr tā visaptvaroši raudgoties un izvērtējot, vai mēs saņemam labāko izpildījumu un uh, konkurētspējīgas cenas, nu tad uh, tas ir pilnīgi līdzvērtīgi Eiropas Savienības sistēmē, un tieši tas arī noticis ASV. Mums ir vēl cita statistika, lai pierādītu, ka mēs labi esam veikuši savu ekvivalents novērtējumu atbilstoši attiecībā uz akcijām, kas ir pakļautas šai ekvivalents lēmumam. Uh, 10 un 4 uh, eh, akcijas, kas tiek tirgotas uh, Āzijā, mēs esam lūguši sniegt šos uh, tick sizes un execution rates attiecīgais iestādē. Un jāsaka, visas akcijas ar vienu izņēmumu uh, ietilpst. Uh, Eh, šajā taitas tik kategorijā, tātad tās visas tiek izpildīts, tātad eh, viens eh, pens un visas akcijas, kas ir atzītas, tās tiek izpildīts, executed labākajā veidā, tātad tiks ar one penny un ir viens izņēmums un tas ir no tiks aiz pilot, no tā izriet, kā to ASV dara, un tas ir mm, pieci penī. Ekvivalents novērtējumā mēs Eh, tirdzniecības vietās, ko mēs atzīstam, arī iegūstam labāko execution rate, kāds ir iespējams uh, eh, ASV, tā ka mēs noteikti nesam uh, izdarījuši nepareiz lēmumu. Nestoties to, lēmums tiks uzraudzīts un uh, zināmo ATS gadījumā, tātad ne visi ATS, bet tikai tie, kas. Uh, darbojas ar akcijām, kas ir pakļautas tirzniecības pienākumam, mēs to uzraudzīsim, bet pirmās indikācijas ir tādas, ka esam pieņēmuši pareizi lēmumu, ka tās ir ļoti caurskatāmas platformas un execution rate ir iespējamais labākais rādītājs, kāds ir iespējams ASV. Tāpat uzraugam. Mm, runājot par nākošo jautājumu, arī Šveices tik saizes. Es domāju, ka tas mums ir jautājums un konkurēt spējas jautājums. Un es domāju, ka e, šogad mums būs labs sākuma punkts. E, tad, kad mēs runāsim par šī lēmuma atjaunošanu, tad būtu e, nepieciešama saskaņošana starp tiksaizes Eiropas Savienībai un Šveicai, tā, lai nebūtu, nebūtu nekādas neatbilstības šajā platformā. Un daži vārdi par vispārēju ekvivalences politiku ir priekšlikums 17. gada decembrī sagatavots, kas reformē dažus trešo valstu ekvivalences aspektus. Uh, vairāk uzsvars tiek likts uz uh, post recognition. Domāju, ka ir svarīgi. Tas arī esmai būs centrālā loma uh, šajā post recognition monitoringā trešajās valstīs. Domāju, ka esmai vajadzētu būt galvenajam mm, ieejas punktam visās uh, saiknēs ar trešajām valstīm. Tāpat Mm, domāju, ka vairāk MOU noslēgšana, tātad, lai mēs zinātu, eh, tātad saprastu memorānu noslēgšanu trešajām valstīm, lai mēs saprastu, kas tur labāk notiek, tas būs ļoti svarīgi. Un uh, Open Access atvērtās piekļuvas jautājums 35. 36. MIFIA pāns. Mēs zinām, ka atvērta pieeja ir eh, apturēta, tātad šī Open Access. Uh, Eh, turpmākiem 30 mēnešiem, tur nekas nemainīsies attiecībā uz Open Access, tā ka mums tagad ir daudz laika izsvērt šo politiku, ņemot vērā tās um, atrunas izņēmums, kas eh, šobrīd ir un kad, ņemot vērā, kad tie noticēs. Paldies! Un Ostaman kungs pēdējais. Paldies arī! runāšu par šiem punktiem attiecīgajā kārtībā. Jūs runājat par um, atrasināto produktu tiesniecības pienākumu un uh, to, ka varbūt to ar tādu īsu brīdinājumu var pārtraukt. Nu, parasti ir tā, ja ir kāds konkrēts instruments un ja pēkšņi manās likviditā, mazinās likviditāte šim instrumentam, tad mēs viņus nevaram tā noņemt, jo tad arī jāmaina tehniskais standarts un tehniskā standarta izmaiņām nepieciešams laiks. Un tā arī ir galvenā problēma. Un doma šeit būtu uh, lai ir kaut kas, eh, kaut kāds pamats, lai mēs to varam izdarīt ātrāk. Mēs saprotam, im ir, eh, im ir divi, divi klīringa saistībās. Eh, domājam, ka arī attiecībā uz tirdzniecības pienākumu būtu jādara kaut kas līdzīgs, jo tas saistās arī ar klīringa pienākumiem. Par trading screens Tā aina Eiropas Savienībā ir ļoti dažāda. Mums ir dalība valstu režīmi, kur ir diezgan uh, tādas uh, smalkas, izsmalcinātas sistēmas, kur ir šī divpusējība attiecībā uz trading screens. Uh, Mm, arī attiecībā uz trešiem valstīm, bet mums ir, piemēram, arī pilnīgs aizliegums vienā valstī izvietot uh, šos trading screens, tā ka tas uh, nav vienots, uh, vienota aina, un ja mēs atkal domājam par Brexitu, lielāko finanšu tirgu, kas aiziet prom, nu tad šāda fragmentēta aina varbūt nav pats labākais. Un ja mēs to pārskatītu vēlreiz, varbūt, ka mm, tomēr mēs varētu dom, domāt par vienotāku noteikumu komplektu. Uh, situācijas, kad režīms potenciāli varētu būt vieglāks attiecībā uz trešo valstu struktūrām. Viens piemērs, ko mēs te varam iedomāties, ir tas, ka on account darījumos ir izņēmums no Wifit, ja vien nenotiek frequency trading, tā ka SFT jāsaņem eh, šo licenci, bet likumdevējiem, eh, jurist mums saka, ka uh, Jā, ja jūs atrodaties Eiropas Savienībā, tad ir nepieciešama licencija, esat ārpus, tad nav nepieciešama licencija, un atkal tā nav ideāla situācija. Mm, šī visa doma, cik MIFID ekvivalents režīms, cik viņš vispār ir drošs, eh, spēcīgs, mēs eh, par to jau tā kā runājām sākuma vārdos. Jā, tas ir nedaudz tāds fragmentēts, ka mums ir eh, akciju ekvivalents, derivātu ekvivalents, bet, piemēram, mums tas nav uh, caurskatāmībai tā, ka esam atraduši savu, nu, tādu veidu, kā ar to tikt galā, tādā pragmatiskā veidā, tāpat arī double volume camp, eh, kur, piemēram, mēs varam ņemt tikai to tirzniecību, kas notiek eh, Eiropas Savienībā, un tad, ja ir eh, likviditātes split, kā Sveicis gadījumā, tad, nu, nav iespējams izmantot šo galveno main pool liquidity vērā, tāpēc uh, Varbūt, ka te būtu jāpiemēro tāda plašāka pieeja šai ekvivalencei un tirgus saistībām par investīciju kompānijām. Sistēma ir diezgan sarežģīta. Te tiek kombinēti nacionālie režīmi, ekvivalences lēmumi un zināmi pagaidu izņēmumi. Mums ir dažādi režīmi. Eh, teiksim, vai nu tas ir mazumtirgotājiem vai profesionāliem tirgotājiem, tiesīgām iesaistītajām pusēm, eligible counterparties. Nu, tur doma būtu varbūt mūsu aicinājums būtu to visu pārskatīt un aplūkot visu tā visaptverošāk. Pavisam ātri par tik saizes Iespējams, ka būtu jāuzsver, ka eh, šķiet, ka sveicieši nedara neko nepareizi, vienkārši viņi ir pārkapējuši Eiropas režīmu zināmā mērā, un viņi eh, piemēro to pašu tiksais tabulu. Bet viņiem nu, tad ir vairāk likviditātes lielākā akciju skaitā, uh, un viņi nonāk pie konkurētspējīgākiem tiksais, bet aina nav tāda vienas dimensijas, tikai mēs varam skatīties to arī no otras puses, un tad Eiropas Savienības tirdzniecības vietām ir mazāk sūdzība par uh, tiksais režīma nekonkurences, nekonkurētspēju. Uh, šis tiksais jautājums mums ir jārisina, jādomā un jādomā. Jāplūko attiecīgie RTS un jāaptver tas, lai ņemtu uh, vērā arī likviditāti trešajā valstī vērā, ja mēs runājam par šo likviditātes eh, kopumu, liquidity pool. Nu, un noslēgumā, balstoties uz ļoti tādu ne, nesenu eh, pārbaudi, mana statistika rāda, ka mums ir desmit valstis, kuras nav transponējušas MIFID šobrīd. Uh, Eh, katrā ziņā tas nav liels sasniegums, bet vislabākā 17 valsts. Paldies! Eh, Paldies par eh, visu šo informāciju. Es domāju, ka mums būs vēl daudz, kas apspriežams arī par MIFI 2 kopumā, tā kā tas ir labi, ka mums šodien bija rūpīgās pārbaudas laikā. Un nākamajam punktam vadību nodod Kejai Svinbērnai. Good morning, everybody, and apologies. Labrīt visiem! Atvainojos, eh, bet es nezināju, ka man nāksies vadīt sanāksmi. Uzzināju to tikko. Es aicinu būt pacietīgiem, kamēr es tiek galā ar šiem dokumentiem, kas man ir nolikt priekšā. Nākamais punkts ir gada ziņojums par ES konkurences politiku. Referents ir Ramons Tremoza. Dodu uzreiz vārdu. Ramon, lūdzu. Paldies priekšsarētāji, godātie kolēģi. Šodien ir paredzēta pirmā grozījuma izskatīšana. Vakar, jāsaka, mums bija eh, ļoti noderīga pirmā tikšanās ar ēnu referentiem. Nonācām eh, pie eh, labiem rezultātiem diskusijās par kompromisiem. Uzlabojām ne tikai atsevišķu grozījumu formulējumus, bet arī vispār radām kopsaucēju par to, kā risināt dažādas problēmas. Kā es zinu, šis ir nesaistošs ziņojums. Nu, tad, eh, kā parlamenta referents par šo jautājumu, es domāju, ka labākais rezultāts, ko mēs varam piedāvāt mūsu iedzīvotājiem sabiedrībai, ir liela vienprātība, lai sūtītu skaidru signālu, tā teikt, demokrātisko mandātu piešķirt komisijai un paust arī savas bažas, atzinīgi novērtēt eh, konkurences ģenerāla direktorāta paveikto un aicināt turpināt strādāt līdzīgā garā. Vakar, piemēram, mēs visi bijām vienisprāts, ka mēs vēlamies, lai konkurences ģenerāldirektorāts, ja ir nepieciešams, uh, un ir vairāk darba darāms, e, spētu pārdalīt finanšu resursus un cilvēku resursus, lai veicinātu darbu izpildi. Tāpat arī jautājums par saukšanu vārdā, nu, tur es esmu atvērts, esmu gatavs pārskatīt, varbūt e, to, vai vajag atsevišķas valstis saukt vārdā. Tāpat eh, jau eh, uzskatu, ka ir jāsauc vārdā arī uzņēmumi, kuriem ir piemērot sodi. Eh, tas galu galā ir fakts, tie ir reāli fakti, tie ir reāli notikumi. Bet es esmu mm, pietiekami elastīgs, atvērts. Ļoti daudz grozījumu ir iesniegt, daudz deputātu ir iesnieguši savus grozījumus. Tagad pie būtības ķeramies. Par nodokļu konkurenci, dažādas izmeklēšanas ir bijušas, ko komisija ir uh, veikusi, un rezultāti, manuprāt, ir labi. Pirms uzklausīt jūs un uzsāktu debatas, vēlos norādīt, ka ar prieku piešķirām mandātu konkurences ģenerāldirektorātam veidot ikgadējos ziņojumus, lai izdarītu zinām spiedienu arī uz dalību valstu konkurences iestādēm, lai tur nebūtu uh, politiski iecelts personas, lai viņi strādātu objektīvi, efektīvi. Un visbeidzot, runājot par konkurenci aviācijas nozarē Protams, ka mēs vēlamies uzlabot situāciju Eiropā. Vakar mums bija ļoti interesants debats šajā komitejā pēc balsošanas. Tikāmies ar diviem ekspertiem, kas runāja par konkurences problēmām aviācijas sektorā, bet es paturu prātā arī nepieciešamības un vajadzības, kas izriet no publiskā sektora darbības. Un tas arī ir jāņem vērā. Paldies un gaidu jūsu viedokli, lai sāktos debatas. Paldies sociāldemokrātu vārdā. Nē, EPP vispirms. Zigfrīds Murašans. Paldies priekšsēdētāji. Tik tiešām mūsu Eh, grupas referents ir Stolajan kungs, diemžēl viņš nevarēja būt šodien šeit, un eh, lūdza man izteikties viņa vietā. To es labprāt arī daru. Pirmkārt, es vēlos pateikties referentam par visu darbu, ko viņš ir veicis pie šī ziņojuma projekta, bet arī strādājot pie grozījumiem, mēģinot atrast kompromisus. Tik tiešām ļoti laba bija šī sanāksme vakarēnu referentiem. Mums joprojām vēl ir jāapspriež daži pēdējie grozījumi, referents vēl veiks eh, darbu pie pārfrazēšanas un nāks klajā ar jaunu kompromisu par finanšu pakalpojumiem, kas ir viens no neatrisinātajiem jautājumiem vēl, bet domāju, ka mēs esam uzņēmuši labu virzību. Tagad par saturu grozījumiem. Mēs, protams, uzskaram, ka, uzskatām, ka konkurences politika eh, nav tā, ar kuru vajadzētu spēlēt politiskās spēles. Tas, eh, tā ir joma, kas jāatstāja ekspertiem, tur vairāk ir tehnisks dabas jautājumi. Protams, ka parlamentam ir savu lomu šajā procesā, nosakot ietvaru, bet tas, ko mums nevajadzētu darīt, ir sākt saukt vārdā konkrētas eh, kompānijas, prasīt eh, komisijas rīcību konkrētos gadījumos vai eh, prasīt konkrētus eh, specifisku rīcību. Nē, es domāju, mums jābūt ir vispārīgiem savos izteikumos, atstājot to visu komisijai, konkrēti konkurences ģenerāldirektorātam, kas strādā, manuprāt, ļoti labi. Otrakārt, iekšējais banka tirgus. Daudz kas tika izdarīts strādājot pie Banku Savienības pēdējos gados ar vienoto noteikumu grāmatu un arī uzraudzības konverģences jomā ir daudz izdarīts. Tāpēc mūsu grupa nepiekrīt apgalvojumam, ka mums pietrūkst e, iekšējā banku tirgus Eiropas Savienībā. Pārāk daudz mēs pēdējos gados esam izdarījuši šajā jomā, lai e, šāds apgalvojums būtu patiess. Treškārt, Protams, ka ir jārunā par eh, karteļu darbības izmeklēšanu. Mēs gatavojam savu atzinumu, protams, tā, par izmeklēšanu, kad tiek iz, eh, izmantot dominējošo tirgus situāciju. To mēs arī nevaram eh, ziņojumā nepieminēt. Ceturkārt, par lauksaimniecību Tur mēs labi strādājam ar referentu kopā. Tur gan ir vairākas lietas, kas vēl ir precīzi jādefinē, jānosaka. Par nodokļiem. Nodokļi ir jāmaksā tur, kur tiek veikta ekonomiskā darbība un tur, kur e, tiek gūta peļņa. Protams, ka informācijas apmaiņas starp dalību valstīm ir jāpalielina un uzskatām, ka atsauce uz minimālo uzņēmumu ienākumu nodokli neiedaras šajā ziņojumā. Par korupciju. Mēs uzskatām, ka korupcija publiskajos iepirkumos ir bieži vien tāda, kas rada tirgus kropļojošu ietekmi. Tas, protams, arī kropļo konkurenci kā tādu Un tad, kad ir iesaistīti Eiropas Savienības fonda līdzekļi, protams, ka Eiropas e, prokurora amata izveide ir ļoti noderīga. Tālāk par laika grafiku. Šeit ir jāatrod eh, atbilstoši līdzsvars starp izmeklēšanas ātrumu, tempu un eh, likumu īstenošanu. Vienkāršāk sakot, mēs neticam, ka tas ir mūsu eh, kompetencē teikt komisijai, kas konkrēts ir darāms, cik īsā laikā. Tas būtu pārāk liels politiskās ietekmes izdarīšana. Arī Šveici šeit nebūtu jāiekļauj Un visbeidzot, attiecībā uz caurskatāmības nodrošināšanu, lidojuma informācija un vienādas uh, spēles noteikums nodrošināšanu šeit tirgu, aizsargājot arī patērētāju spēju veikt informētu izvēli. Tas viss ir jāsaglabā šeit ziņojumā. Kopumā uh, jāsaka, esam uzņēmuši pareizu virzību. Paldies par šo uh, darbu, kas ir izdarīts. Šim ziņojumam ir jāpieturas pie parlamenta lomas konkurences eh, politikā, un tad eh, lielāka arī ietekme būs, ko tas atstās. Say, so ja, Tātad mums ir jāņem vērā tas, ka referentiem un ēnu referentiem ir 5 minūtes, pēc tam brīvajā mikrofonā 2 minūtes. Paldies par jūsu izteikumiem. Jūs diezgan precīzi iekļauj, iekļāvāties, kaut arī nezinājāt par to. Tālāk sociāldemokrāta vārdā Alfreds Sāns. We... Paldies. Mums ir tiešām sagatavots labs grozījuma kopums un tas ir labs pamats uh, turpmākam darbam valstoties uz uh, referenta kompromisiem. G, uh, no savas puses un S un D grupas viedokļa gribu teikt, ka ir svarīgākais aizsargāt vājāko posmu konkurences ķēdē, un tas arī atspoguļojas mūsu grozījumos. Arī grozījumi par Google sasaucas arī ar pirmo ziņojumu projektu, un tie īpaši izceļas. Mums ir jārunā par šo uh, lietu skaidri, racionāli. Mēs nevaram vienkārši ignorēt, ka telpā ir ienācis zilonis. Mums ir uh, jāatspoguļo galvenā bažas mūsu ziņojuma noslēguma variantā. Tālāk par uh, ceļojuma aģentūrām, kuras tiek izslēgtas no tirgus vai uh, arī aviolīnijas ierobežo piekļuvi informācijai, ja tiek izmantoti citi re rezervēšanas veidi. Tāpat ir jābūt konkurencei biļešu izplatīšanas tirgū, lai nodrošinātu zemākas cenas patērētājiem. Vēl viens svarīgs jautājums ir atbilstošu resursu piešķiršana konkurences ģenerāla direktorātam jāpārdala eh, komisijas eh, rīcībā esošie resursi. Tam ir jāiet roku rokā ar stingrāku caurskatāmību starp nodaļām, kas izstrādā vadlīnijas un tiem, kuri šīs vadlīnijas piemēro konkrētās lietās. Lai novērstu to, ka tiek sajaukts dažādas funkcijas. Ir svarīgi uh, ņemt vērā dažu reģionu un kopienu intereses iekļausies uh, tirgu un nevar atvērt tirgu tikai liberalizācijas kā pašmērķa dēļ. Ir jānodrošina pamata ekonomisko interesu īstenošana par uh, samērīgām cenām. Tas attiecas uz salu reģioniem, attāliem reģioniem un tas atspoguļojas arī referents sagatavotajos kompromisos. Analizējot liberalizācijas uh, iespējas, ir jāņem vērā arī sociāli aspekti, jādomā par nozarē strādājošiem un patērētājiem. Tāpat noslēgumā gribu uh, Uh, paust gandarījumu, ka grozījumos uh, tiek uh, norādīts, ka ir jāturpina izdarīt spiedienu attiecībā uz konkurences noteikumu ievērošanu arī pārtikas tirzniecības jomā, lai un tas arī ir ņemts vērā kompromisos, grozījumos, ir jāatbalsta ESV centieni saglabāt arī mazās saimniecības Eiropas Savienībā. Paldies! Tagad Sanders Lūnes, EKR grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Gribu pievienoties ETP un sociāldemokrātu kolēģiem, kuri um, uzteica mūsu referentu. Jā, mums vakar arī bija ļoti laba ēnu referents sanāksme, kur tika sagatavoti kompromisu priekšlikumi. Un tādēļ es netik daudz gribētu runāt par uh, referenta veikumu, bet gan par uh, vēl atsevišķiem grozījumiem, kuri daļai ir iekļaut kompromisos, bet ne vienmēr pilnībā. Es gribētu uzsvērt arī kolēģa Moresāna no ETP teikto, ka ir jāsaglabā akcenti, ka šis ir uh, ziņojums par konkurences politiku, nevis par nodokļiem, maksājumiem vai Google lietu. Un referents to izprot, tādēļ es augstu vērtēju viņa darbu un centienus, ir tiepaši, ja paskatāmies uz uh, Eh, kompromisu priekšlikumiem, eh, ir runa par vienādiem spēles noteikumiem un ir eh, teikts, ka ir jāvēršas pret selektīvu nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. No otras puses ir atsevi, daudz atsevišķu grozījumu, ko iesnieguši kolēģi. Uh, kuri e, iziet ārpus šā ziņojuma aptvēruma, un EKR grupa uzskata, ka ir jākoncentrējas uz pamat jautājumiem šai ziņojumā. Mm. Kolēģis Muresans norādīja arī, ka ir jārespektē uh, konkurences ģenerāla direktorāta neatkarība, katram jāpilda savs darbs un šīs ģenerāla direktorāts ir atbildīgs par politikas īstenošanu. Mēs izņemam, izlēmam, pieņemam lēmumus par politiku, bet viņi to īsteno, un mums nevajadzētu pieņemt lēmumus par konkrētām lietām, un tādēļ arī vajadzētu atteikties no atsevišķu valstu minēšanas un kaunināšanas. Un mēs vēlētos, lai šeit būtu vispārīgāki formulējumi šajos punktos. Tāpat uzskatu, ka mums ir jārespektē citu kolēģu darbs, it īpaši pie likumdošanas dosjē, kas vēl nav pabeigti, un uh, referents uh, to arī ievēro. Viņš detalizēti nerunā par ziņojumiem, kas vēl ir darba procesā. Uh, bet tomēr šeit ir daži punkti, kas iet pārāk tālu par CCTB, CCCTB nodokļiem šie grozījumi iet par tālu. Tāpat regula par konkurenci aviācijas transportā arī šeit nevajadzētu iet par tālu. Un vēl, be, visbeidzot, elements, kas nav iekļauts kompromisa grozījumos, bet mēs, uh, mums vajadzētu pievērst tam uzmanību, proti attiecībā uz ECB aktīvu pirkšanas programmu un tās ietekmi uz iekšējo tirgu. Man nav īsti skaidrs, kā ECB un Nacionālās centrālās bankas var pamatot selektīvas uh, vērtspapīru iepirkumus. Man ir, mums ir bijušas diskusijas ar Vestagars kundzi, viņa apsolīja izvērtēt šo jautājumu un uh, mums sniegt uh, pamatotas atbildes. Katrā ziņā būtu labi, ja mēs varētu komisārai atgādināt šo solījumu uh, šajā konkurences politikas ziņojumā. Es uh, arī uh, esmu pārliecināts, ka mums turpināsies tikpat konstruktīvas diskusijas, kā tas bija vakar. Paldies! Neredzu nevienu ēnu referentu uh, zālē un tagad brīvā mikrofona procedūra. Bervāns Berēsa divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms vēlējos sveikt mūsu vidū žurnālistu grupu kura, eh, kura eh, iziet apmācību Žaka Delora institūtā. Man nav bijusi iespēja iepazīties ar kompromisiem, bet es gribētu runāt par manis iesniegtu grozījumu, un to vajadzētu, manuprāt, iekļaut kompromisos. Bet vispirms par šo uh, Eh, gadskārtējo ziņojumu par konkurences politiku. Protams, mēs neiejaucamies eh, atsevišķu lietu izskatīšanā eh, konkurences jomā, par to atbildīga ir komisija. Mēs esam atbildīgi tikai par vispārējā ietvara noteikšanu Bet tas nenozīmē, ka mēs gadskārtējā ziņojumā nevarētu izvērtēt uh, komisijas pieņemtos lēmumus atsevišķās lietās. Nu, tas būtu nedaudz groteski, atvainojos par šādu vārdu izmantošanu. Visa pasaule var uh, komentēt komisijas lēmums par Google, Apple un citām lietām, un Eiropas parlaments to nedrīkstētu darīt. Manuprāt, tā nav laba prakse. Gluži pretēji šis gadskārtējais ziņojums ir iespēja mums vispārēji analizēt uh, komisijas pieņemtos lēmumus un arī konkrētās lietās, un es esmu iesniegusi virkni grozījumu tā skaitā par uh, izmeklēšanu, kas turpinās par strādājošo eksploatēšanu McDonald uzņēmumā, vai arī par lēmumu Monsanto Bayer lietā. Nu, manuprāt, šeit uh, tiešām mūsu bāžas ir pamatotas uh, arī attiecībā uz konkurences iestāžu pieņemto lēmumu. Tālāk gribu vēl uzsvērt virkni grozījumu, ko esmu iesniegus, runājot par mūsu īstenotās konkurences politikas starptautisko ietekmi. Jo uh, konkurences uh, ģenerāldirektorāta un starptautiskās uh, tirzniecības eh, ģenerāldirektora sad, eh, sadarbība arī ir svarīgs eh, faktors, par ko mums būtu jārunā. Paldies, vai kāds vēl vēlas uzstāties? Ja nē, tad gribu sveikt Johannes Leitenburger, kurš pārstāv konkurences ģenerāldirektoru, rātu ir ģenerāldirektors. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Gribu pavisam īsumā izteikt dažus komentārus. Mēs augsti vērtējam šādu izvērtējumu, gan atbalstu paužot, gan kritizējot komisijas darbu, nu, kas e, arī izskanēja šajās diskusijās par gadskārtējo ziņojumu. Eh, komisāra Vestegere un konkurences ģenerāla direktorāts eh, augstu vērtējam konstruktīvo dialogu ar parlamentu un esam apņēmības pilni to turpināt arī tā skaitā ar ekonomisko lietu komiteju. Un vēlos pateikties referentam, ēnu referentiem komitejai kopumā par detalizētiem komentāriem Mēs uh, ļoti nopietni izvērtēsim jūsu pieņemto rezolūciju un uh, atgriezīsimies, atgriezīsimies detalizēt pie konkrētiem punktiem. Bet tagad gribētu runāt par vienu konkrētu punktu. Mēs augstu uh, vērtējam komis, parlamenta teikto par to, ka saulaicīgi un uh, pamatoti eh, tiek eh, īstenot šī politika. Komisāra Vestagere arī eh, seko tam, kā šie tiesību akti tiek īstenot. Mēs arī cenšamies modernizēt savu darba veidu, mūsu instrumentus. Nav tāda viena pasākuma, kas varētu atraisīt Gordija mezglu šajā kontekstā. Mums ir jāstrādā ilgtermiņā jādomā par uh, izmeklēšanas pasākumiem, jāuzlabo piekļuvi dokumentiem, ja tiek uh, veikt izmeklēšana, konfidencialitātes ievērošana, un tāpat ir jābūt stimuliem pusēm uh, sadarboties ar mums, izmeklējot karteļu lietas šī uh, antitrustu uh, darbība ir vēršanās pret tādiem, tādu eh, rīcību, kas nodara kaitējumu un arī uh, judikatūra liek uh, lielu uzsvaru uz mūsu lēmumiem Un atkal šis precīzais punkts tiek uh, izcelts. Ja mēs uh, lūkojamies uz to, kā var pātrināt uh, lietu izmeklēšanu un lai mm, neliktu pārāk lielu uzsvaru uz vienu punktu, uz indikatīvo grafiku, bet mēs varam arī runāt par izdevumiem un ieguvumiem, ja šīs lietas virzās uz priekšu. Tāpat svarīgi, ka parlaments runā par resursiem, cilvēku, finansiāliem, tehniskiem resursiem. Jā, ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu sekot tirgus attīstībai un eh, daži no izaicinājumiem arī labi atspoguļojas eh, jūsu diskusijā, piemēram, lielie dati un mm, mākslīgais intelekts. Šeit ir Eh, runa par terabaitiem, par miljārdiem eh, me meklēšanas pieprasījumu. Tas liecina par šo apjomu, un eh, mēs pie šiem jautājumiem atgriezīsimies diskusijās par daudzgadu finanšu schēmu, jo tā būs īsti. Tas būs īstais brīdis, lai nodrošinātu, ka komisijas rīcībā ir atbilstoši resursi, lai uh, turpinātu darbu. Mm, kolēģi un es uh, esam vienmēr gatavi sniegt jums nepieciešamos paskaidrojumus, informāciju, turpināt diskusiju. Liels paldies par atbalstu, kas ir gan kritisks, gan konstruktīvs uh, konkurences uh, politikas īstenošanai. Liels paldies! Komisija augstu vērtē jūsu klātbūtni šai sanāksmē un jūsu komandas eh, darbības eh, dažādos aspektus. Un tagad eh, daži vēl vārdi no referenta puses noslēgumā. Paldies par izteiktiem komentāriem. Esmu gatavs pārakstīt, pārstrādāt kompromisa grozījumus, ja ir kompromisi piedāvāt tādēļ, ka ir tik daudz grozījumu un mums ir jāvienojas par uh, konkrētiem punktiem, pretējā gadījumā būs par visu jābalso atsevišķi, bet es cenšos uh, panākt pēc iespējas lielu atbalstu. Es vēlētos, lai 600 deputātu balsojumā atbalstītu šo ziņojumu, lai mums būtu pārliecinošas pilnvaras, mandāts. Uh, tas viss ir pilsoņu interesēs. Tālāk par jautājumu, vai nosaukt valstis konkrētas vai nē, nu, vai būs atbalsts vai nē, vai runāt vairāk par, par nodokļu jautājumiem, bet nu, ir lieli uzņēmumi, ko mēs nevaram ignorēt. Piemēram, Google tika pieminēts jau pirmoreiz 2013. gadā un pēc daudziem uh, gadiem uh, ilgām diskusijām Google uh, tirgus uh, ietekme ir, pa, tirgus daļa ir pieaugusi no 50 līdz 95 procentiem atsevišķās uh, valstīs un tiek uh, iznīcināti mazie vidējie uzņēmumi. Un tādēļ būtu pamatojums dot komisijai pilnvaras izmeklēt šo lietu un situāciju. Un runa ir par reāliem faktiem kad es atgriežos savā vēlēšana apgabalā, man jautā, ko jūs darat parlamentā? Nu, mēs rakstām ziņojumus, runājam par konkrētajām lietām, kas parādās presē, plašsaziņas līdzekļos. Nu, mēs nevaram izlikties, ka būtu kaut kāds uh, mona, moratorijas, ka neko nedrīkst teikt. Nu, tādēļ es arī uzskatu, ka ir jārunā par atsevišķām konkrētām lietām. Pateicos par uh, šo diskusiju. Mums nākamā varētu notikt uh, Strasbūrā, un es ceru, ka būs liels uh, vairākums, kas atbalstīs to visu. Paldies visiem uh, referentam un pārējiem, kas izteicās. Es saprotu, ka šobrīd jau notiek diskusijas kompromisu meklēšanai. Ceru, ka tās būs ļoti veiksmīgas. Runājot par laika grafiku, gribētu darīt zināmu, ka mm, nolūks ir tāds, ka no ek Ekon komitejā balsojums notiks 21. februārī, tātad šajā gadā ar domu, lai tas nonāk uh, plenārs sēdē līdz aprīlim. Uh, līdz ar to mēs varam noslēgt uh, šo jautājumu par um, igadējo gadu ziņojumu par konkurences politiku, un tātad 21. februārī mēs balsosim par šo ziņojumu. Esam nedaudz iedzinuši savu grafiku, bieži mums neizdodas kaut ko tādu panākt, bet um, Es eh, tagad skatos, kas ir nākošais referents. Nākošo referentu vēl pagaidām neredzu. The, the shut... Referents ir klāt. Es neredzu, tā tad tagad meklēju Jānu referentus. Referents ir klāt, jā, redzu tagad. Jā, tagad ne jau tuvojamies 45 minūtēm, tā ka. Mm, nākošais jautājums, tātad, ko mēs izskatīsim par priekšlikumu Eiropas parlamenta padomas regulē, ko izveido satver ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienību izvērtēšanai. Referents ir uh, Roberts Zīle no ECR grupas. Paldies! Priekšsādātāji, cienījamie kolēģi, ārvalstu tieši ieguldījumi ir neatņemama sadaļa no Savienības ekonomikas, un tie veicina attīstību un izaugsmi. Uh, Eh, šīs investīcijas tas ne, ne tikai nozīmē naudu un saistībās darba vietas, bet arī tehnoloģijas zinātnes, pārvaldības un citu labāko praksu, ko dod ieguldījumi. Tāpat laikā zināmas investīcijas var eh, radīt riskus ne tik daudz varbūt eh, saņēmēju valstī, bet citām valstīm blakus valstis, kuras potenciāli var ciest um, no šādām investīcijām, nu, tām vajadzētu nepieciešams ietvers, lai varētu sazināties citām valstīm. Tā tad kāda mums ir pašreizējā skrīninga sistēma? Tā pastāv 12 valstīs Eiropas Savienībā, un uh, šī, šīs izvērtēšanas skrīninga kvalitāte ir atšķirīga dažādās valstīs. Komisijas priekšlikums ir tāds, nu, ātras uh, darbības um, priekšlikums. Uh, kur eh, ir domāts par šīs informācijas tālāku izmantošanu, tātad šīs um, kontaktu punktos savāktās informācijas lietošanu. Un arī, ja jūs eh, uzklausījāt eh, komisijas pārstāvis šajā jautājumā, uzklausot viņu viedokli, tad mēs redzam, ka tas ir vairāk vērsts uz eh, Ķīnas eh, ārvalsts investīcijām. To bieži vien izmanto kā piemēru, bet, nu, principā priekšlikums iet šajā virzienā. Tāpēc arī esmu nācis klajā ar dažiem priekšlikumiem mainīt eh, šo m, mm, priekšlikumu. Pamēģināšu tātad to izskaidrot pēc iespējas labāk. Pirmkārt, mēs gribētu trešās, trešās valsts investīciju uh, Mm, definēt eh, valsts drošības un sabiedriskās kārtības eh, nolūkos. Šī definīcija varētu būt eh, tāda sarežģītāka, bet te vajadzētu Nu, tur jāskatās uz iztrūkstošiem ķēdes elementiem. Mēs gribētu izmantot definīciju tādu, kādu jūs to atradīsiet manā ziņojumā, tā lai uh, daži uzņēmumi, undertakings un arī uh, fiziskās personas uh, to var darīt caur citām dalībvalstīm, izmantot šo graduālo pieeju. Un tāpēc mēs gribētu iekļaut šo um, mm, ārvalstiešu ieguldījumu daļu arī šajā izvērtēšanā lai tiktu iekļauts arī citi treši, trešo valstu ārvalstiešu ieguldījumi. Tātad definīcijas jautājums, man, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Tāpat referents uzskata, ka šie ierosinātie kontaktu punktu, tos varētu izmantot dalību valsts, lai iegūtu informāciju no uh, komisijas par uh, galīgajiem ieguldītājiem un uh, investīciju valstīm arī citās dalību valstīs. Tā, ka mums ir jāsaprot šī situācija, to vajadzētu izmantot un labākajā veidā, tātad no dalību valstu puses un arī no komisijas puses dažos gadījumos, um, teiksim, kaut kādi ierosinājumi vai informācija mm. Tad vēl viens svarīgs jautājums. Mēs gribētu paplašināt eh, šo kritisko infrastruktūru, iekļaujot arī mm, eh, saziņas līdzekļus, tāpēc, ka masu mēdī bieži vien ir atkarīgi no eh, šīm īpašuma formām, un mēs redzam, ka ir iespējams, teiksim, mm, ārvalsts investīcijas masu mēdījos, kas dalībvalstīs var radīt problēmas, tā ka arī tas varētu būt ļoti svarīgs jautājums. Tāpat Gribam arī geogrāfisko tvērumu paplašināt, iekļaut arī dalību valsts teritoriālos ūdeņus, jo ja mēs ziņam, ka ir investīcijas, kas nāk arī caur teritorijām ilgiem ūdeņiem, un dažkārt tas ir ģeopolitiski ļoti svarīgi. Uh, Tāpat esam iekļāvuši arī nodokļu paradīzes, kuru skaits ir pēdējā laikā samazinājies, kā jūs zinat, šī saraksta kontekstā, bet caur šīm nodokļu paradīzēm ir ārvalstieši ieguldījumi, kas tomēr ienāk um, dalību valstīs. Tāpat esam iekļāvuši arī portfeļu investīcijas, kas ir ārkārtīgi svarīgas dalību valstīm. Tāpat iespējamās kontrolas eh, iespējas eh, konkrētām portfeļu investīcijām dalībvalstīs. Ļoti pretrunīgs jautājums, ko arī esmu šeit aplūkojis. Eh, Tā tad cauri, ca, skaidri caurskatām investīcija, kas, teiksim, nāk no NATO dalību valsts un kur atbalsta valdība, nu tad tur nevajadzētu to pakļaut tādai pastiprinātai izvērtēšanai. Kāpēc? Tāpēc, ka NATO eh, dalību valsts un dalību valsts nedara, nerada nekādu eh, apdraudējumu ar investīcijām, un eh, dažās dalību valstīs tas rada pat lielāku ģeopolitisko drošību, ja tur nāk kādas ārvalsts tiešās ieguldī, ieguldījumi no NATO dalību valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts. Es zinu, ka politiski tas ir ļoti delikāts jautājums, bet tomēr esmu to līdz uz diskusiju galdu un gribētu to pārunāt ar pārējiem kolēģiem, lai rastu vajadzīgo risinājumu. Konfidencialitāte. Mēs gribētu. Uh, lai, jā, būtu nospraustas zināmas nepieciešamības ievērot konfidencialitāti, jo tā ir sensitīva informācija, nu tā nevajadzētu tā ļoti plaši eh, plūst, to atkal varētu izmantot eh, mm, kādas iestādes, bet, nu, katrā ziņā konfidencialitāte ļoti svarīga. Se, eh, noslēgumā gribētu teikt, ka es tik tiešām uzskatu, ka šī izvērtēšanas sistēma ka tā neapstā, neapstādinās, neaizturēs ārvalstu tiešos ieguldījumus Eiropas Savienībā un dalībvalstīs, jo dabkārt, zinām, ka dažkārt pietrūkst resursu investīcijām un arī nākotnē tas tā saglabāsies iespējams, un mums joprojām ir ļoti uh, dažāda atšķirīga šī uzkrātā, tā teikt, bagātība, labklājība dalību valstīs un ārvalstiešu ieguldījumi ir iespēja dažām dalību valstīm tā tad iedzīt un uh, panākt šo vidējo uh, līmeni Eiropas Savienībā. Tāpēc es domāju, mums vajadzētu ņemt vērā visu šo argumentāciju, strādāt pie šī dosie. Paldies! You, now... Paldies referentam, tagad ēnu referentu no Tautas partijas. Uh, Sandērs kundze, paldies priekšsādātāji. Es gribētu no sākuma uzsvērt, cik eh, svarīga ir eh, šī iniciatīva, ar ko ir nākus klājā Eiropas eh, komisija, kas iet pareizā virzienā un ko mēs varbūt varētu uzsvērt kā tā, uztvert kā tādu pirmo etapu. Gribu atgādināt arī, ka ārvalstieši ieguldījumi ir pilnīgi neatņemami. Uh, un ļoti svarīga Eiropai un Eiropas Savienības dalību valstīm. Un mēs, eh, starp citu, esam viena no pirmajām geogrāfiskajām zonām pasaulē, kas eh, tās uzņem. Eiropa ir atvērta pārējai pasaulē, un tā tam arī ir jāpaliek. Eh, Tīri no nodarbinātības viedokļa Eiropā un dalību valstīs, nu, tas ir ļoti būtiski. Tāpat laikā mums ir jābūt eh, saprātīgiem, nedrīkstam būt arī naivi un ir eh, labi jāapzinās, ko tas nozīmē, un Eiropas Savienība nepieciešams tehnoloģijas, eh, zināšanas, kas ir um, unikālas un tās pastāv dažādos sektoros, strateģiskos un arī citos, un tā tad šī uh, izvērtēšanas sistēma ieguldījumiem tik tiešām būtu ļoti tāds vēlams instruments, lai varētu aizsargāt mūsu suverenitāti, infrastruktūru, tāpat arī mūsu kritiski svarīgās nu, infrastruktūras un lai nodrošinot arī mums nepieciešamās piegādes. Gribētu pateikties referentam par viņa eh, priekšlikumu, par viņa atzinumu, kas tik tiešām ir ļoti labs pamats eh, tālākam darbam. Izteikšu pāris eh, komentārus, dažus priekšlikumus attiecībā uz dažiem aspektiem. Uh, Pirmām kārtām. Man šķiet ir svarīgi neierobežot šo izvērtēšanu strateģiskajām investīcijām, tiešām saglabāt tādu atvērtību, ņemot vērā eh, šo investīciju vajadzību. Par portfeļu eh, investīcijām ieguldījumiem arī šeit eh, tas man šķiet ir tas delikāts jautājums, eh, to izslēgšana pat, eh, ja nav te tāda stingra proporcionalitāte varbūt starp akciju turētāju vai uzņēmumu, kas tur šīs akcijas cik liela ir šī līdzdalība. Varbūt tur šī līdzdalība vai akcija īpašums ir ļoti mazs, bet varbūt, ka tāpat laikā varbūt ļoti būtiska ietekme uz eh, šo portfeli. Nu, varbūt tas varētu būt pirmais eh, o, etaps. Katrā ziņā izslēgt to nevajadzētu. Par eh, šo nodalījumu izvērtēšanas procesā starp dažādām trešajām valstīm to kategorijām, es domāju, ka Tas ir jautājums, par ko mēs noteikti debatēsim. Es katrā ziņā no savas puses esmu par komisijas priekšlikumu, eh, atstājot šo iespēju eh, izvērtēt eh, visas investīcijas, neskatoties uz to izcelsmi. Un to jau, manuprāt, arī dara lielais vairums valsts arī ārpus Eiropas Savienības. Tālāk par mēdī iekļaušanu Eh, šajā kritiskajā infrastruktūrā. Domāju, ka tas ir labs eh, priekšlikums. Domāju, ka mēs varētu iet pat vēl tālāk un iekļaut arī aeronautikas sektoru un aizsardzību. Un gribētu vēl divas lietas pateikt par um, šo ārkārtīgi ātro procedūru nepieciešams, lai dalībvalsts komisija uh, Eh, protams, eh, izvērtē situāciju tādos pēc iespējas īsākos laika termiņos. Tāpat grib uzsvērt, ka ir nepieciešama sadarbība starp dalību valstīm. Mēs jau redzējām, bija uzklausīšana šīs nedēļas eh, sākumā, un komisārs mums atgādināja, stāstīja par šīm grūtībām. Uh, iegūt, vākt informāciju par to, kas jau notiek, kas nenotiek, kas tiek darīts, kas netiek darīts dalību valstīs. Tā ka mums tik tiešām vajadzētu aicināt dalību valsts piedalīties, bet, eh, protams, ir mm, tāpat laikā nepieciešama ļoti tāda augsta konfidencialitātes pakāpe attiecībā uz visu informāciju, bet es domāju, ka eh, to mēs noteikti arī varētu nodrošināt. Nu, tā tad. Eh, mm, Es eh, tik tiešām ceru, ka mums izdosies detalizētāk izstrādāt visus šos eh, punktus kopā ar referentu un pārējiem ēnu referentiem. Paldies! Thank you very much and thank you for... Paldies un paldies, ka pieturējāties pie uh, jums atvērētā laika. Tas tik tiešām ļoti palīdz mums sēdes vadīšanā no SND grupas. Katans Orens Ivans. Mulțumesc mult, intervenția mea va fi și mai scurtă. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Izteikšos pavisam īsi, vēl īsāk. Ārvalstu tiešie ieguldījumi ir ārkārtīgi būtiski Eiropas Savienības um, valstu ekonomikās. Mēs runājam par darba vietu, um, darba, darba vietām um, un daudziem citiem aspektiem. Tātad tiek būvēti dažādi tilti starp ekonomikas uh, jomām un ārvalstu tiešie ieguldījumi palīdz mums arī attīstīt eh, darba eh, spēka tirgus. Tā ka mums ir nepieciešams domāt eh, par mehānismu no Eiropas komisijas puses, kā mēs varētu izvērtēt šīs uh, Eh, šos tiešos ieguldījumus, jo ne visiem mm, tiem būtu tāda pozitīva ietekme uz dalību valstu ekonomikām. Ne visājām ieguldījumiem varētu būt pozitīva ietekme arī uz Eiropas Savienības projektiem. Mēs esam redzējuši situācijas, kad eh, ieguldījumi, teiksim, iet pilnīgi pretēji Eiropas Savienības interesēm un principā pat grauj Eiropas Savienības projektus. Tāpēc, domāju, mums ir ļoti svarīgi runāt par um, izcelsmes valstīm, no kurienes nāk uh, šie ārvalstieši ieguldījumi. Jebkura valsts, kas ir uh, sankciju sarakstā vai tās valsts, kurās atrodas nodokļu paradīzes, tās vajadzētu aplūkot pavisam citā veidā. Domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Eh, Savienība pilnībā apzinātos to ietekmi, kāda ir eh, šiem ieguldījumiem, ir nepieciešama mm, izvērtēšana, un, manuprāt, šis ziņojums ir ļoti pozitīvs, labvēlīgi vērtējams, un eh, es gaidu, ka tiešām ķersimies pie detaļām un tālākā darba, un paldies par šo iespēju veikt pirmo viedokļu apmaiņu. Paldies! No goja šķiet neviens nav vairāk. Tagad Alda grupas pārstāvis. Līva Vērninga. Pirmām kārtām gribu pateikties Zīles kungam par viņa ziņojumu projektu. Tajā ir iekļautas daudzas idejas, kas tālāk stiprina komisijas priekšlikumu. Tā, piemēram, pozitīvi vērtēja, ka tiek paplašināts tvērums attiecinot uz trešo valstu uh, ieguldītājiem, kas iegulda tieši vai uh, kaut kādā ārvalstu valdību kontrolētā veidā. Uh, Ārvalstu tieši ieguldījumi ir um, svarīgi mūsu ekonomikām, tas rāda izaugsmu un darba vietas Eiropas Savienībā. Mums jāizvairās no protekcionistiskas attieksmes, jo tas ir mūsu pašu interesēs, jo mēs esam lielākais tirdzniecības bloks pasaulē. Mums jānodrošina investoriem caurskatāmība un uh, noteiktība. Tāpat laikā, kā mm, prezidents Junkers teica, uh, uzrunā par Eiropas Savienības situāciju, mēs uh, Mums vienmēr ir jāaizsargā savas Eiropas strateģiskās intereses, uh, un to arī Eiropas pilsoņi sagaida no mums. Man ir prieks redzēt uh, komisijas priekšlikumu regulai. Tas nozīmē, ka komisija saskata vērtību šajā visas Eiropas Savienības pieejā. Eiropas Savienībā ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz um, ārvalstiešiem ieguldījumiem. Paturot to prātā, gribētu lūgt, nu, jautāt komisijai, kāpēc tā uh, paredz tikai sniegt uh, savu padomu uh, drošības un sabiedrības uh, kārtības uh, aspektos. Šī konsultatīvā loma jums uh, dod uh, iespēju aizsargāt uh, Eiropas Savienības intereses, kā ēnu referents strādā pie priekšlikumu, kas uh, dod iespēju kolektīvi uh, mums rēģēt un aizsargāt Eiropas Savienības strateģiskās intereses, ka tās tiek skartas, piemēram, vai mēs joprojām tiešām būtu pārdevuši šo Grieķijas ostu krīzes apstākļos un vai mums nevajadzētu šo regulu saistīt ar Eiropas e, pusgadu turpmākajās nedēļās. Es domāju, ka šos jautājumus vajadzētu izvērtēt kopā ar uh, referentu un kolēģiem. Paldies, ka uzklausījāt mani. Neredzu zaļo ēdrufēt Moliju Skota Keito. Jā, es aizstāju Ernestu. Paldies Zīleskungam! par labo pamatu, ko viņš mums ir devis, debatēs par komisijas priekšlikumu, kuru kopumā ko mūsu grupa var atbalstīt. Galvenais mērķis šeit ir precizēt koncepcijas par sabiedrisko kārtību un nacionālo drošību. Šīs koncepcijas e, piemērošanu Eiropas Savienības tiesa ir precizējusi vairākas priekšā, vairākas reizes. Ceturtajā pāntā komisija precizē šos jēdzienus, eh, vēršoties uz ekonomiskajiem aspektiem vairāk. Piemēram, tad, kad eh, trešās valsts valdības kontrolēta iestāde eh, vai struktūra veic investīcijas. Uh, lielāka precize, precizitāte attiecībā uz eh, jēdzieniem par nacionālo drošību un sabiedrisko kārtību ļautu dalību valstīm precīzāk eh, īstenot šo izvērtēšanu, šo skrīningu. Caurskatāmība nepieciešama, nediskriminēšana eh, un, protams, arī termiņa ievērošana, lai būtu iespējams arī nodrošināt tiesisko aizsardzību. Mums ir jāvirzas uz saskaņotāko rūpniecības politiku Eiropā tiek pievienot jauna dimensija Eiropas interesēm, kas piešķir lielāku konsekvenci Eiropas strateģiskiem projektiem. Šis instruments var arī palīdzēt uzlabot koordināciju un saskaņotību Eiropas Savienības dalību valstu darbībā attiecībā uz eh, ārējiem partneriem, it īpaši tur, kur Eiropas Savienībai ir izveidot strateģiskas partnerības kopumā tas var padarīt Eiropas Savienību eh, saskaņotāku savā darbībā ārpus Eiropas Savienības. Kas attiec uz eh, referenta priekšlikumu, mēs atzinīgi vērtējam referenta veikto darbu, lai nodrošinātu, ka administratīvais sloks nebūtu nesamērīgs un nepamatots. At, atgādinot, ka mums ir atvērtākais investīcija režīms pasaulē. Mēdī ieklau, iekļaušana ir atzinīgi vērtējama Tāpat arī um, Eiropas Savienības melnēs saraksts ar uh, jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jautājumos. Tur gan uh, mums ir zināmas šaubas attiecībā uz to, kā padome uh, vājina šī melnā saraksta svarīgumu. Tad mums vēl ir bažas attiecībā uz to, ka daudzi čaulas uzņēmumi, fiktīvie uzņēmumi tiek izveidoti ar mērķi veikt ie, e, iegādi Eiropas Savienībā, veikt investīcijas vai iegādāties Eiropas Savienības uzņēmumu. Eh, tur ir nepieciešama plašāka informācija par strateģiskām investīcijām. Kas attiecas uz mūsu pieeju, mēs redzam, ka šeit pietrūks trīs elementi gan referenta, gan komisijas variantā. Pirmkārt, ir nepieciešams precizēt, ka dalībvalstīm ir jāizliedz ārvalstu investīcijas, ja tā nāk no valsts, kur ir diktatūra vai eh, kur netiek ievērotas eh, cilvēktiesības vai netiek ievērota ieroču tirdzniecības līguma. Mēs uzskatām eh, arī, ka ir fondiem jāievēro Santiago principi par caurskatāmību. Un nav arī paredzēta eh, šobrīd loma Eiropas parlamentam šajā izvērtēšanas procesā. Tā kā mēs eh, varētu apkopot informāciju no dalībvalstīm, respektīvi komisija veic šos e, informācijas ap, e, apkopošanu dalību valstīm, un tad e, komisija varētu arī informēt Eiropas parlamentu, vismaz atļaut parlamenta pārstāvjiem piedalīties šajās sanāksmēs, kur tiek izskatīt šādi ziņojumi. Paldies, un nepacietību gaidu iespēju tālāk sadarboties. Paldies, neredz nevienu citu ēnu referentu šeit, vai kāds vēlas brīvā mikrofonā izteikties par šo tematu. Ja nē, Tad es zinu, ka komisija ir pārstāvēta no Tirzniecības ģenerāldirektorāta. Lūdzu. Thank you very much, uh, Madam Chairperson. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, mani sauc uh, Silvija Barovis, esmu no Tirzniecības ģenerāldirektorāta, esmu nodaļas vadītāja vietniece, kas ir atbildīga par šo priekšlikumu. Paldies par atzinuma projektu, ko Zīles kungs ir sagatavojis. Mēs to varam atbalstīt. Ņemot vērā, cik neliels laiks ir atvēlēts, tad izteikšu tikai divas piezīmes. Pirmkārt, par priekšlikumu grozīt definīciju, kas ir ārvalstu investors. Tas ir 13. grozījums. Šeit mums ir jāsaka, ka mēs par ārvalstu investoru nevaru uz, nevaram uzskatīt uh, par eh, ārvalstu investoru tādu uzņēmumu, kas ir eh, piedara ārvalstniekiem, bet ir izveidots Eiropas Savienībā. Tikko uh, uzņēmums ir izveidots Eiropas Savienībā, tas tiek uzskatīts par Eiropas Savienības uzņēmumu. Protams, tas ir mākslīgs veidojums, eh, un ja tas tiek eh, veikts ar mērķi apiet eh, izvērtēšanas mehānismu, tad dalību valstis drīkst veikt pasākums, lai reaģētu šiem riskiem, un regulātam ir atsevišķi pāns paredzēts. Tad ir otrs grozījums, kur ir runāt lēmts par atsevišķu valstu izslēgšanas no izvērtēšanas, kā NATO dalību valsts, piemēram. Šeit mēs vēlētos atgādināt, ka mēs strādājam balstoties uz eh, vislabvēlīgākās nācijas režīmu pamatu. Līdz ar to mums ir pil tiesisks pienākums pret visām trešām valstīm izturēties vienādi. Mēs nedrīkstam diskriminēt. Mums nav nekāda izņēmuma šeit. Līdz ar to mēs nevaram jau iepriekš izslēgt eh, kādu valstu grupu. Protams, dalība valstis, tad, kad tās veids izvērtēšanu, viņi var izstrādāt kritērijas, un ja NATO, eh, da, dalība NATO ir viens no kritērijiem, tad tas ir saistīts ar eh, drošību un sabiedrisko kārtību, bet, uz, bet priekšlaicīgi izslēgt to mēs ne, nevaram piekrist tam. Paldies, un nepacietību gaidām iespēju sadarboties. Paldies un dodu vārdu referentu kungam. Jā, paldies visiem ēnu referentiem. Es pierakstīju komentārus no tā, ko jūs sacījāt, un es domāju, ka mēs atradīsim kompromisu. Strādāšu konstruktīvi, to es varu jums apsolīt. Pāris piezīmes, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi komisija tikko pieminēja dažus juridiskos šķēršļus. Piemēram, mēs nezinājām eh, par šo definīciju, bet jāsaka, tas ir mazliet dīvaini, kur laundromātu gadījumā Panamas dokumentu komitejā bija viena dalībvalsts veikusi investīcijas citās dalībvalstīs, kas eh, ir ļāvis at atmazgāt uh, eh, miljārdus. Tur nebija nekāda ārvalstu tiešu investīcija, tā mēs varam teikt. Es domāju, ka tā, eh, ja mēs paliekam pie sākotnējās definīcijas, tad varam nonākt eh, grūtā situācijā, bīstamā pat. Bet es domāju, ka mēs atradīsim risinājumus kopīgi, ja mēs tiešām eh, vēlamies izveidot labi funkcionējošu izvērtēšanas sistēmu, tad mēs nonāksim pie laba risinājuma. Paldies referentam, paldies visiem, kur izteicās attiecībā uz laika grafiku. Tātad šodien tiek izskatīts ziņojuma projekts. 7. februārs ir grozījuma iesniegšanas termiņš, to izskatīšana ir 19. marts. Ekonu komitejā balsojums būs 26. vai 27. martā un pēc tam plenārsesijā. Tas ir laika grafiks un ceru, ka sarunvedēja komanda pieturēsies pie tā. Ar to arī noslēdzam debatas par ārējām, ārvalstu tiešām investīcijām. Nākamais punkts ir dažādi jautājumi. Priekšsarētājiem tādi nav. Neredz, ka kāds vēlētos tāds ierosināt no zāles. Tā tas ir izskatīts. Tad man paliek tikai runāt par nākamajām sanāksmēm ekon komitejai. Nākamā ir trešdien, 21. februārī, no 9 līdz 12.30 un no 15 līdz 18.30. Un pēc tam ceturtdien, 22. februārī, no 9 līdz 12.30. Paldies, ka ieradāties un tiekamies drīz!